Colleghi, signori gentili ospiti, buongiorno. Noi riprendiamo la sessione che avevamo iniziato settimana. Ķersimies pie darba. Turpināsim sēdi, ko pārtraucām pagājušajā nedēļā. Šodien mums ir seminārs. Mēs runāsim par korupciju, krāpniecību un Eiropas Savienības finanšu interesēm. Pirmām kārtām gribēju pieņemt darba kārtību. Koordinatoru sanāksme sāksies jau 17.30. Tātad vienīgās izmaiņas darba kārtībā ir tādas, ka mūsu koordinatori tiksies 17.30, nevis 18.00. Šī sanāksme notiks aizslēgtām durvīm. Ja nevienam nav iebildumu, esam pieņēmuši šo darba kārtību un sekretariāts to atzīmēs arī protokolā. Kā parasti eh, šo sēdi ir iespējams klausīties internetā, Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Un turpināsim darbu apspriežot tos tematus, pie kuriem pakavējāmies arī pagājušajā nedēļā, proti krāpšana un korupcija, kas nodara kautējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm. Pirmais uzstāsies Vims Vensings, kas strādā Price Waterhouse Cooper eh, Nīderlandē, Hāgā, un viņš eh, stāstīs par to, kā organizētā noziedzība ļaunprātīgi izmanto Eiropas Savienības finansējumu. Viņš tāpat runās par kriminālu vajāšanu, bet viens no kolēģiem nevarēja ierasties. Katalīna Legītī šodien, diemžēl, nevarēja ierasties. Tālāk Toro kungs stāstīs par to, kāda pieredze ir gūta Beļģijā cīnoties pret krāpniecību. Un tad divi Vācijas muitas pārstāvji - Pēteris Kellers un Gaisraiter kungs. Viņi stāstīs par to pieredzi, ko ir guvuši Vācijā. Izabela Jegoco, kas strādā Eiropas komiteja, komisijā un vada nodaļu cīņā pret krāpniecību. Tātad eh, pie mums ir ļoti kupls viesu pulciņš, mums ir daudz runātāju un uh, Eh, darba kārtība, procedūra neatšķirsies no iepriekš izmantotās. Mēs sākumā dosim vārdu viesiem. Pirmais uzstāsies Vencinka kungs, kas pārstāv PricewaterhouseCoopers. La propria relazione subito dopo, dopo che saranno intervenuti tutti gli altri relatori, apriremo il, il dibattito. Katram viesim tiek dots desmit minūtes, lai mūs iepazīstinātu ar savu prezentāciju, un pēc tam būs debates. Katram, kas uzdos jautājumus, eh, divas minūtes tātad koordinatoriem un deputātiem. Pirmais uzstāsies Vēncinka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. To uh, present our study, How does organized crime mission... Es gribēju jums pastāstīt eh, par pētījumu, ko veica PricewaterhouseCoopers par to, kā Eiropas Savienības finansējums tiek ļaunprātīgi izmantots, kā to izmanto organizētā noziedzība. Tika sagatavots arī ziņojums par šo jautājumu, un Söndegārda kungs bija tā autors. Viņš arī mums eh, lūdza sagatavot šo pētījumu. Tagad es jūs iepazīstināšu ar pētījumu rezultātiem, es pastāstīšu par definīcijām, ko mēs izmantojam, un, protams, arī padalīšos ar vairākiem ieteikumiem. To visu izdarīšu desmit minūšu laikā. Kādēļ mēs vēlējāmies veikt šo pētījumu? Mēs gribējām saprast, ka. E, šo finansējumu, Eiropas Savienības finansējumu izmanto organizētā noziedzība Un, protams, ir jāatbild uz jautājumiem, vai vispār organizētā noziedzība izmanto šos fondus, un mums vajadzēja saprast, kas īsti ir organizētā noziedzība, kas ir Eiropas Savienības fondi, ir finansējums, un kas ir fondu ļaunprātīga izmantošana. Protams, mums vajadzēja uh, pievērsties vairākiem jautājumiem, saprast, vai šī organizētā noziedzība izmanto Eiropas Savienības finansējumu un ar kādām metodēm tas notiek. Tika atrast vairāk formulējumi, mēs izkristalizējām vairākas atziņas un gribējām saprast, kā varētu labāk cīnīties pret organizēto noziedzību, lai tā nevarētu izmantot ES finansējumu. pētījumā mēs eh, galvenokārt pievērsāmies tā sauktajiem izmantošanas fondiem, kas ir daļa no Eiropas Savienības budžeta, Eiropas Savienības pašresursiem, protams, arī PVN, kā arī akcijas nodeva, kas uh, ir uh, ievākta dalībvalstīs, varētu būt daļa no Eiropas Savienības budžeta un līdz ar to daļa no Eiropas Savienības finansēm. Protams, bieži vien akcijas nodokļi kalpo kā tāds kārdinošs mērķis dažādiem noziedzniekiem, ir arī konstatēta kontrabanda, krāpšanās PVN jomā un tā tālāk. Un mēs konstatējam, ka bija arī eh, zināms apjukums to respondentu eh, starpā, kad mēs pavaicājām, ko tad īsti var uzskaitīt par Eiropas Savienības finansēm ļaunprātīgu izmantošanu mēs uh, uzskatām par uh, neatbilstošu izmantošanu. Arī uh, ir jānošķir tas, vai fondi tik, tiek neatbilstīgi izmantoti ar nolūku vai bez nolūku netīšām. Protams, mums ir jāizveido arī nepieciešamais juridiskais pamats un finanšu ne, nepamatot izmantošana ir klasificējama kā krāpniecība. Lai Eiropas Savienība varētu sākt rīkoties, aizstāvēt savus finanšu intereses un cīnīties pret krāpniecību, protams, ir e, jādefinē galvenie mērķi. Protams, norisinājās arī garas debats, kas tad īsti ir organizētā noziedzība. Es pieļauju, ka nebūs tādas vienas uh, universālas definīcijas šim fenomenam, un es gribētu atkārtot uh, Olafa uh, di kādreizējā direktora teiktos vārdus. Viņš teica, ka organizētā noziedzība ir fenomens, uh, kas uh, vienmēr mainās uh, mainīgajā pasaulē. Uh, un dažādas definīcijas, protams, uh, atspoguļo šo problemātiku no atšķirīga redzes leņķa. ja jau uh, tiek izmantota uh, viena definīcija kaut vai to starpā, kas cīnās pret organizēto noziedzību, tas vien ir labi. Un mēs runājam par Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām, kam, kas izmanto savā darbā vienotu organizētās noziedzības definīciju pētījumā mēs jau izmantojām eh, pastāvošās definīcijas, kas eh, ir sastopamas arī komisijas pieņēmtajā lēmumā par cīņu pret eh, organizēto noziedzību 2008. gadā, bet kā vairākas definīcijas tika minētas arī uh, liela kaitējuma nodarīšana Eiropas Savienības finanšu integritātei, organizētā noziedzība ir struktūrēta asociācija, kas uh, rodas konkrētā laika brīdī ar galveno nolūku izdarīt noziegumus, lai varētu gūt finansiālu labumu, tajā pašā laikā nodarot milzīgu kaitējumu Eiropas Savienības finansiālai integritātei. Es tāpat atsaucos uz citu pētījumu, ko veica Libe komiteja Eiropas parlamentā, organizētā noziedzība Eiropas Savienībā. Mums, protams, ir jāsaprot, cik plašas robežas ir organizētai noziedzībai, ir arī starptautiskā organizētā noziedzība, un varbūt nopietni noziegumi, jeb smagi noziegumi varētu ļaut šo problēmu formulēt labāk. Metodoloģija, kas tika izmantota, mēs runājam par smagiem noziegumiem, organizēto noziedzību un mēs pievērsāmies visām organizētās noziedzības pazīmēm, gan par uh, organizētu noziedzību grupās, gan arī m, par individuāliem noziedzniekiem, kas darbojas vieni paši. Uh, Mēs runājam par uh, viltošanu, korupciju, nelegālu tirdzniecību un mēs uzskatām, ka ziņojumā vajag runāt nevis tikai par tām policijas nodaļām, kas uh, ir specializējušās, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Mēs uzskatām, ka aptvērums ir jāpaplašina, lai varētu iekļaut arī datus par Eiropas Savienības fondu eh, negodīgu izmantošanu. Mums ir jāsazinās ar OLAF, ar dalību valstīm, kas ir atbildīgs par Eiropas līdzekļu apgūšanu un tā tālāk. ja mēs runājam par eh, fondu negodīgu izmantošanu, nu, krāpniecisku izmantošanu, mēs neesam saņēmuši pietiekami daudz datu, neesam saņēmuši tos no, ne no OLAF, ne no revīzijas palātas, ne no citām Eiropas Savienības iestādēm. Uh, Eiropola gadījumā bija trīs gadījumi 2009. gadā, kad eh, bija krāpniecība ar PVN, bet eh, sīkāks izklāsts par šiem gadījumiem, diemžēl, nebija mūsu rīcībā. Protams, mums ir eh, jāveic analīze, mums bija jāņem vērā tie dati, ko piedāvāja Olaf un Europol. Olaf atrada pierādījumus tam, ka ļoti bieži norisinās krāpšanās ar struktūru fondu līdzekļiem, un eh, tas ir ļoti izplatīts fenomens. Līdz ar to eh, šeit var saskatīt eh, organizētās noziedzības darbību. Protams, notiek arī krāpšanās valsts pasūtījuma gadījumos, dažādos kriminālajos tirgos un uh, Ja mēs runājam par konkrētiem datiem, lai varētu labāk saprast, cik lielā apmērā šādas noziedzīgas darbības norisinās, diemžēl arī tie mūs netika piedāvāti. Ņemot vērā to informāciju, kas tomēr bija mūsu rīcībā, mēs varējām eh, mēģināt labāk raksturot dažādus uh, dažādas uh, noziedzīgās šūniņas, uh, citreiz tie bija tikai divi cilvēki, kas darbojās pāri robežām un tika izmantotas uh, vairākas metodes, piemēram, kukuļdošana, korupcija, naudas izkrāpšana, valsts naudas izmantošana, nelegāli iegūto līdzekļu legalizācija un citi. Eiropas komisija nesen pieņēma vairākas iniciatīvas, lai varētu labāk aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar komisiju ir vairāki milzīgi izaicinājumi. Pirmām kārtām, kā varētu iegūt pēc iespējas uzticamākus datus par krāpšanās gadījumiem dalību valstīs un parūpēties par noziedznieku vajāšanu. Kā labāk uh, sadarboties pār robežām, ja ir konstatēti šādi gadījumi vairākās valstīs. Un tāpat bija arī vairāki priekšlikumi, notika konsultācijas, um, bija izdoti paziņojumi, tie ir visi uzskaitīti manā prezentācijā situācijā. Piemēram, direktīva par cīņu pret uh, krāpniecību, aizstāvot Eiropas Savienības finanšu intereses, piemērojot kriminālu likumu. Un uh, atsauce uz šo direktīvu ir iekļaut mūsu pētījumā, un uh, īstenībā mēs sastapāmies ar līdzīgiem izaicinājumiem savu darbu laikā. Iepazīstoties ar Eiropas komisijas iniciatīvām, it sevišķu cīņu pret uh, organizēto noziedzību, mēs pārliecinājāmies, ka principā neviena iniciatīva nav veltīta tikai un vienīgi organizētai noziedzībai, nē, ir arī cīņa pret eh, korupciju, kukuļdošanu, un, protams, šo cīņu nevar izcīnīt tikai vienā vienīgā institūcijā. Institūcijām ir jāsadarbojas, un komisija ir arī pavēstījusi, ka tai ir bijušas grūtības uh, iegūt uh, uzticamus, pamatotus datus par šādiem noziegumiem, un tādēļ Eiropas Savienībai ir nepieciešama labāka kriminālā statistika. Eh, veicot pētījumu un noslēdzot pētījumu, mēs eh, visus šīs atziņas varam tikai apstiprināt. Tās patiešām ir vērtīgas. Daži secinājumi. Runājot par uh, krāpniecīgu fondu izmantošanu, arī krāpšanos ar PVN, mēs šo fenomenu mēģinājām analizēt, uh, izmantojot mūsu rīcībā esošo informāciju, bet, diemžēl, tikai ar to informācijas daļu, ko mēs varam izmantot, mums neizdevās uh, atrast atbildes uz mūsu urdošajiem jautājumiem. Eiropas institūcijas un aģentūras neizmanto vienotu organizētās noziedzības definīciju. Uh, un uh, Eiropas Savienības finanšu krāpnieciska izmantošana nav uh, galvenā prioritāte un ir uh, pieejams ļoti maz faktu un statistikas kopums, vai katrā ziņā mums nepiedāvā šādus faktus. Cīņa pret uh, krāpšanos ar Eiropas Savienības naudu īstenībā nav tā pati cīņa, kas ir jāizcīna uh, mēģinot izskaust organizēto noziedzību. Ja, piemēram, eh, organizētās noziedzības struktūras eh, veids krāpniecību, mēs varam konstatēt, ka ir nepieciešama kāda organizācija, bet īstenībā cīņa pret krāpniecību ir daudz intensīvāka nekā cīņa pret organizēto noziedzību. Protams, pētījuma rezultātā nonācām pie vairākiem ieteikumiem. Es eh, varbūt nepaskāšos pilnīgi visiem, bet galvenos esmu uzskaitījis savā prezentācijā. Mēs piedāvājam ieviest vienotu definīciju dažādu definīciju vietā, nerunājot tikai par smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Tāpat piedāvājam izmantot vārdus noziedzīga finanšu izmantošana, kriminālas organizācijas. Un, ja jūs vēlties iepazīties ar vairāk informācijas. Mēs runājam, ka visām institūcijām un arī dalībvalstu institūcijām ir jāizmanto vienotas definīcijas. Tādā veidā varēs labāk um, reģistrēt šādus gadījumus, ka līdzekļi ir izmantot krāpnieciski, uh, varēs uh, salīdzināt atsevišķus gadījumus un Dalību valstīm būs vieglāk tos izmeklēt, gan, protams, arī Eiropas Savienības līmenī tas būs vieglāk. Protams, ir jāmēģina arī konstatēt uh, saikni starp krāpšanos un organizētu noziedzību. Ja mēs patiešām šo cīņu vēlamies uztvert nopietni Eiropas institūcijām un aģentūrām, uh, E, ir jānosprauž konkrēts mērķis, lai varētu visu laiku un uzmanību veltīt tieši šim konkrētajam tematam. Protams, ir e, vairāk uzmanības jāpievērš. Vēnsinka kungs, runātājs tiek pārtraukts. Es tūliņ beigšu savu stāšanos. Ļoti jauki, paldies, saka priekšsēdētāji. Tā tad ir. Uh, jākoordinē savu centieni, ir uh, jābūt arī tādai pārskatāmai uh, programmai, kas tiktu veltīta tieši cīņai pret krāpniecību, un, protams, uh, tai nav jābūt programmai, kas beig darboties kādu dienu, tai jābūt uh, pastāvīgai, ir, protams, arī labāk jāpārbauda darbinieki un ir jāsniedz vairāk informācijas par cīņu pret krāpšanu. Ir jāizstrādā dažādi instrumenti, jāsagatavo uh, pārskatāma datu bāze, lai varētu pēc iespējas vairāk iepazīties ar tiem, kas ir ieguvēji no ES finansēm. Un, protams, jāpaukstina caurskatāmības un demokrātiskās kontrolas līmenis ar visu instrumentu palīdzību. Tā uh, būtu iespējams ātrāk identificēt iespējamās krāpniecības jomas un varētu labāk cīnīties pret arī citām organizētās noziedzības aktivitātēm. Paldies! Grazie, Mr. Vensink. Adesso do la parola ad un magistrato. Paldies, Vensinka kungs. Un tagad es došu vārdu Bēģijas tiesnesim Toro, kurš stāstīs par tiesu iestāžu pieredzi cīņā pret uh, krāpniecību un korupciju. Es aicinātu runātājus ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku, citādi mēs nepabeigsim laikā iecerētās debatas. Paldies! Bonjour, merci. Um... Euh, Labdien! Es pateicos par šo iespēju jūs uh, iepazīstināt ar uh, kādu reālu uh, kriminālu lietu. Un uh, ir uh, šī lieta uzsākta Beļģijā, bet tā vēl nav pabeigta, jo apsūdzētā persona tika notiesāta pirmās instances tiesā, bet ir iesniegusi apelāciju. Tātad kāda ir lietas būtība? Šeit uh, ir runa par uh, tādu situāciju, kas ir diezgan bieži izplatīta, ka noziegums tiek izdarīts ārzemēs, uh, šajā gadījumā ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Uh, Eiropas Savienībā ir 100 līdz 120 pastāvīgo pārstāvniecību dažādu valstu galvaspilsētās, un šīs uh, pārstāvniecības izsludina publisko iepirkumu konkursus, un dažreiz šie konkursi, konkursi ir par uh, ievērojumām naudas summām. Un šajā gadījumā uh, notikumi norisinās Ukrainā, Kijevā, un Eiropas Savienība ļoti aktīvi iesaistās ogļu iepirkumos. Kādēļ tas tā tiek darīts? Tādēļ, ka ir slēgta Černobiļas atomelektrostācija, un, lai nodrošinātu enerģiju, ir nepieciešams uh, liels daudzums uh, ogļu. Un tādēļ ar šo jautājumu nodarbojas arī Eiropas Savienības pastāvīgā pārstāvniecība Kijevā. Šeit ir runa par 80 tūkstošiem eiro, kas ir sadalīti četrās daļās pa 20 tūkstošiem, un tiek izsludināts iepirkuma konkurss, uh, lai iegādātos ogles. Un šajā brīdī kāds, kāda persona Uh, sazinās ar ogļu piegādātājiem, uh, norādot, ka viņiem tiks piešķirt šis līgums, ja attiecīgais uzņēmums uh, šai personai samaksās 2% no līguma summas. Un kas tad notika? Tad, kad tik, viens uzņēmums uzvarēja šai konkursā, tas bija Čehijas Ukrainas kopuzņēmums, citi uzņēmumi, kuri, mm, mm kuri palika zaudētājos, tā skaitā bija arī viens a, a, Lielbritānijas a, Krievijas kopuzņēmums iesniedza sūdzību par to, ka tika izvēlēts uzņēmums, kuru piedāvājums bija pat neizdevīgāks par uh, šī uzņēmuma iesniegto pieteikumu. Es šeit runāju no Bēļģijas viedokļus, jo, uh, viedokļu, jo patiesībā lieta tika ierosināta Bēļģijā. Šādā situācijā ir jāatrisina virkne problēmu, runājot par starptautisko sadarbību, jo šeit ir runa par to, kā kādas valsts uh, iekšējos likumus eh, piemēro ārpus tās eh, teritorijām e, kā tiek veikta sākotnējā izmeklēšana, kā tiek note, noskaidroti fakti, lai uh, iegūtu pietiekami daudz informācijas, jo daudz kas uh, šeit ir norisinājis Ukrainā un citās valstīs, bet uh, krimināla procesa ir uzsākts Bēļģijā, kaut gan tas varēja notikt arī citās valstīs. Tātad šeit bija jānoskaidro, kāda ir materiālā un teritoriālā jurisdikcija un ir jāzina arī tas, ka šī lieta tika pabeigta pateicoties starptautiskai starpdarbībai starp vairākām valstīm šajā jomā. Vispirms par sākotnējo izmeklēšanu par šādu korupcijas lietu, kas ir notikusi ārpus Eiropas Savienības robežām, ir nepieciešams iekšējs instruments, lai varētu iegūt informāciju, lai varētu vērsties pie attiecīgām institūcijām informācijas iegūšanai. Un šī institūcija, ko nodarbojas ar informācijas savākšanu ir OLAF, kas ir neatkarīga, kaut arī, zināmā mērā, pakļauta Eiropas komisijai. OLAF šajā gadījumā pieņēma Angļu Krievu kopuzņēmumu sūdzību. Tās bija ēpasts, ko šis uzņēmums bija saņēmis, un tika uzsākt iekšē izmeklēšana. Nu, un pēc tam izrādījās, ka šo uh, e-pastu saņēma Maskavā šīs uzņēmuma birojas, bet tas bija gājis tranzītā cauri vairākām valstīm. Pa dažā, dažādos uh, serveros. Tātad šeit bija apvienotā karaliste, Luksemburga un beigās uh, atkal Ukraina. Un uh, izdevās noskaidrot, ka e-pasta iz, bija izsūtīts no Ukrainas. Tālāk tika noskaidrots, ka šis ēpasts ir izsūtīts no datora, kas atradās Eiropas Savienības pārstāvniecībā Kievā, un tāpat tika noskaidrots, ka arī citiem uzņēmumiem ir bijuši nosūtīti šādi ēpasti. E Tātad Olafs eh, bija saņēmis sūdzību, tika iegūta papildu informācija un radās pārliecība, ka ir uh, nopietnas problēmas attiecībā uz okļu iepirkuma līgumiem. Eiropas Savienībai nav tiešas krimināla kompetences, tai ir jārīkojas ar uh, dalību valstu starpniecību. Un līdz ar to bija jānoskaidro, kura ir kompetentā valsts. Šeit ir runa par vairākām valstīm. Uh, uh, nodarījuma, nozieguma izdarītājs bija, bija persona, kam bija gan bēļu, gan portugāļu pilsonība. Tas ir viens faktors. Kur tika izdarīts šis uh, krimināla pārkāpums, tas varēja būt gan uzskatīts, ka tas ir noticis Ukrainā vai Čehijā, kur ir reģistrēts šis uzņēmums, vai um, Luksemburga varēja būt tā vieta vai apvienotā karaliste. Tātad šeit bija iesaistīts vairākas valsts un Olaf bija jānoskaidro pie kuras valsts vērsties. Šī lieta tika nosūtīta uz Beļģiju tādēļ, ka Beļģijā ir atbilstoši tiesību akti spēkā, gan arī ir cieši sadarbības starp Olafu un Bēģiju. Bija nepieciešams vispirms veikt konsultācijas ar prokuroriem, un tiesnešiem bija jānoskaidro, kam šī lieta ir piekritīga. Tātad, eh, lai šādas konsultācijas organizētu, eh, iesaistās Eirojust, kas atrodas Hāgā, pieaicinot visas valstis, kas varētu būt iesaistīts šajā procesā. Tātad, es jau minēju, Luksemburga, apvienotā karalista, Čehijas republika tika pieaicināta, un arī citi partneri piedalījās. Mēs vienojāmies par to, ka jāsāk izmeklēšana un ka Beļģija būs atbildīga par šīs lietas izmeklēšanu, atkārtoja, ka šis šai personai, pret ko tiek veikt izmeklēšana, ir arī uh, Bēģijas pilsonība. Un tāpat jāņem vērā arī dažādi startautiskās konvencijas, kā jūs zinat, 1990. gados tika pieņemtas gan Eiropas padomes, gan ANO, gan uh, SAO konvencijas par uh, šādiem jautājumiem. Un saskaņā šīm konvencijām uh, Bēļģija ir, eh, Bēļģija ir kompetence vērsties pret šāda veida nodarījumiem. Protams, eh, ir nepieciešama ne tikai materiālā, bet arī teritoriālā eh, kompetence. Bēļģija vēršas gan pret saviem, gan pret Eiropas ierēģiem, kur ir korumpēti. Uh, pat uh, tad, ja uh, šie fakti ir notikuši ārvalstīs, uh, piemēram, Ukrainā šajā gadījumā. Beļģijas tiesību akti paredz, ka Beļģija ir kompetenta tādos gadījumos, ja persona ir starptaut Eiropas Savienības ierēdnis un ja tā atrodas Beļģijā. Uh, bet uh, š, uh, šī persona, kā es teicu, jau bija Beļģijas pilsonis un bija arī uh, paredzams, ka šī persona, kur tobrīd gan atradās Ukrainā, varētu atkal atgriezties Beļģijā. Un ir arī nepieciešama valsts valsts iekšienē institūcija, kas um, nodarbotos ar izmeklēšanu, un šai gadījumā Beļģijā tā ir federālā prokuratūra, kurā varētu veikt izmeklēšanu. Uh, politis, uh, arī policijā, federālajā policijā ir krim korupcijas izmeklēšanas nodaļa, kura arī varētu veikt šādas izmeklēšanas darbības. Mēs bijām konstatējuši, kāds likums ir uh, attiecināms uz šo lietu, mums ir uh, kompetence vērsties pret šo lietu Um, noziegumu izdarītāju, un tad bija nepieciešams plānot izmeklēšanas darbības, un tādēļ tika sasaukta otrā sanāksme, lai varētu veikt plānošanas darbus, jo bija nepieciešams veikt izmeklēšanu ārvalstīs, bija nepieciešams veikt uh, kratīšanu uh, Eiropas Savienības pastāvīgās pārstāvniecības telpās un arī citas izmeklēšanas darbības, tā skaitā apvienotajā karalistē un citās valstīs. Minētā persona bija ieradusies Bēļģijā, Briselē un tika arestēta uh, lidostā. Šī lieta um, tika veiksmīgi izmeklēta pateicoties no vienas puses veiksmīgam plānošanas darbam. Mēs varējām sapulcināt dažādu valstu prokurorus uh, vienā sanāksmē un tāpat uh, svarīgs bija arī Ukrainas atbalsts. Mēs vērsāmies arī pie Ukrainas tiesnešiem, izmeklējot šo lietu, un tas ļoti svarīgi, lai eiro just varētu runāt visas Eiropas Savienības un tās dalību valstu vārdā, un līdz ar to ir daudz lielāks iespējas uh, starptautiskajā sadarbībā tieslietās. Un uh, Um, līdz ar to mums arī notika Hāgā tikšanās ar Ukrainas tiesnešiem. Izmeklēšana um, notika veiksmīgi, persona tika apcietināta, notiesāta Bēļģijas tiesā, ir iesniegta apelācija, kā jau es jums teicu. Tāpat e, tika veikt tas noskaidrošanas darbības, lai konstatētu personai piedarošos īpašumus citās valstīs, tā skaitā uh, Šveicē, un lai varētu arī noskaidrot, uh, kādas, kādas citas uh, firmas bija iesaistītas šajās korupcijas darbībās. Tāpat uh, mums bija nepieciešams panākt imunitātes atcelšanu, jo Eiropas uh, Savienības uh, sistēmā ir mm, diezgan grūti to panākt attiecībā uz Eiropas Savienības ierēģiem un viņu birojiem. Tādēļ bija nepieciešama cieša sadarbība ar Olaf šo jautājumu atrisināšanām. Šķiet, ka uh, lielos vilcienos esmu jūs informējis par šīs lietas izmeklēšanu un uh, personas aizturēšanu un notiesāšanu. Uh, mēs ļoti ātri spējām rīkoties, jo šis cilvēks nevarēja saņemt brīdinājumus par to, ka ir uzsākt izmeklēšanu. Liels paldies! Saka priekšsēdētāji, paldies, Toro kungs. Tagad došu vārdu Kellera kungam, kurš pārstāv Vācijas muitas administrāciju, un viņš mums pastāstīs par savu pieredzi cīnoties pret uh, uh korupciju un krāpšanu, kas vērsts pret Eiropas Savienības uh, interesēm. Keller kungs, priekšsēdētājs kundze, dargie deputāti, šodien es uzstājos jūs priekšā pirmo reizi vadot muitas izmeklēšanas nodaļu, un mēs cīnāmies pret organizēto noziedzību, un, protams, tas ir saistīts arī ar naudas atmazgāšanu Ehm, narkotiku, alkohola kontrabandu, un mēs cīnāmies pret visu šo noziegumu spektru Eiropas līmenī. Es gribēju teikt, ka esmu līdzi paņēmis arī vienu ekspertu, kas nodarbojas ar eh, izmeklēšanu. Viņš eh, pārstāv Vācijas eh, valsts prokuratūru un sadarbojas arī ar prokuratūrām citās dalību valstīs. Šodien eh, sev atvēlētajā laikā es mēģināšu strādāt, eh, runāt par izmeklēšanu, eh, par to, kāda krāpniecība notiek ar Eiropas Savienības subsīdijām, un gribu pateikt, ka ar sapardu programmu Protams, es šo uh, projektu pie, pieminēšu vairāk, un tas nozīmē īpašā programma lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tātad no 2000. līdz 2006. gadam Eiropas Savienība eh, tādām valstīm kā Bulgārija, Rumānija un Horvātija piedāvāja apmēram 540 miljonus eiro, lai tās varētu veikt struktūrās pielāgošanās pasākumus lauksaimniecības jomā un lai varētu labāk sagatavoties kopējās lauksaimniecības eh, politikas pārņemšanai. Tika veicinātas investīcijas lauksaimniecības jomā un Eiropas Savienība bieži vien eh, finansēja 75% no visiem pasākumiem eh, šos līdzekļus galvenokārt saņēma uh, pārtikas produktu pārstrādāšanas uzņēmumi, kas saņēma 50% no šīs summas kā subsīdijas. Pēc tam Līdzekļu piešķiršana mm, notika caur dalību valstu sapārdu aģentūrām un šo projektu pārvaldīja decentralizēti. Vēlāk eh, visu eh, šo procedūru pārbaudīja Eiropas Savienība. Tālāk runājot par eh, Nākamo attēlu. Šeit ir ļoti vienkāršs piemērs eh, kādam krāpniecības gadījumam. Protams, praksē tas viss nav tik vienkārši. Tas varētu būt tāds eh, vienkāršs nozieguma piemērs, tātad subsīdijas bija 100 tūkstoši eiro un 50 tūkstoši eiro būtu Eiropas Savienības finansējumā daļa. Bet, ja mēs runājām par šīm cenām un summām, ir jāparūpēs par caurskatāmību un ir jābūt subsīdiju garantijām. Subsīdiju saņemējam ir jāpiedāvā trīs cenu salīdzinājumu no neatkarīgiem ražotājiem. Tā tas notiek notiek e, e, Vācijā tad, kad mēs izmantojam valsts iepirkuma procedūru, pēc tam iz, tiek izvēlēts e, izdevīgākais pierādījums, un, protams, krāpnieki mēģina šo cenu piedāvāt pēc iespējas augstāku, un šī cena ir daudz augstāka par uzskaitīto, par norādīto cenu un pēc tam cenas tiek manipulētas. Ir trīs populārākie veidi, kā tas notiek. Pirmām kārtām tiek piedāvāts konkurenta iepirkuma piedāvājums un pārdodot eh, lauksaimniecības tehniku, starpni, tiek eh, procesā iesaistīti starpnieki no reģioniem, un pēc tam cena tiek manipulēta tādā veidā, tiek piesaistītas vairākas firmas, un ja tiek iesaistītas vairākas firmas un starpnieki, tad, protams, cena paaugstinās. Šī procedūra ļoti sarežģīta, ar tās palīdzību var daudz ko aizplīvot, tādēļ tā ir ļoti populāra noziedznieku video. Tālāk notiek arī krāpšanās, izmantojot dažāda veida tehniskās palīdzības līdzekļus, tā skaitā eh, datortehniku. Ja mēs runājam, piemēram, par uh, tehnikas iepirkšanu, es jums parādīšu konkrētu piemēru. Piemēram, norādītā cena tiek paaugstināta, līdz ar to paaugstinās arī subsīdija daļa un iepirkuma, pirkšanas cenas uh, starpība ir pārāk liela, pēc tam tiek izmantot tā sauktie kickback maksājumi, un nākamajā attēlā es jums to vēlos parādīt uzskatāmāk. Tātad, kādas ir alternatīvas? Pārdevējs eh, naudu pārskaita ap, atpakaļ subsīdiju saņēmējam vai arī pārdevējs saņem to naudu, pusi no tās pārskaita starpniekam kā provīziju, pro, starpnieks saņem šo provīziju apmēram 5 līdz 8% no aprēķinātās cenas un starpību pārskaita tālāk subsīdijas saņēmējam, jeb pircējam. Protams, eh, tiek izveidots arī tāds provizorisks uh, firmas konts, un šis pārdevējs pēc tam var finansēt uh, rezerves daļas la lauksaimniecības tehniku, izmantojot šo nelegāli iegūto naudu. Tālāk, ja mēs runājam par izmeklēšanu atsevišķās programmās, gribēju jums pateikt, ka saparda viens Nauda, kas pagāja garām eh, adresātiem, bija 7,5 miljonu eiro, un tās subsīdijas, kas īsi pirms izmaksāšanas eh, konstatēja, ka neapniecības gadījumu netika izmaksāts, bija 28 miljonu eiro. Un 2008. gada uh, Oktobrī Augsburgas tiesa vienam no šādiem uzņēmumiem piesprieda divu gadu cietumu sodu. Jaņem vērā, ka ņemot vērā Vācijas tiesu sistēmu, tas ir visai augsts sods. Sapārt divi gadījumā visā Vācijā eh, tiek veikta izmeklēšana un mēs esam izmeklējuši eh, dažādus tehnikas eh, gadījumus, ka tika Eh, eksportēta tehnika uz Bulgāriju, gan eh, pārtiks pārstrādes ierīces, gan citas ierīces, un šeit krāpniecība radīja materiālo kaitējumu 40 miljonu eiro apmērā. Tad, kad tika konstatēti šie pārkāpumi, Eiropas komisija pēc divu gadu laika perioda atņēma valstī paredzētās subsīdijas. Kā, ar kādām grūtībām mēs eh, sastapāmies tad, kad devāmies uz Bulgāriju? Protams, eh, visi dokumentācija ir eh, pieejama kirilicā, tas ir cits alfabēts, līdz ar to sākumā visu dokumentus vajadzēja pārtulkot. Bieži vien iestādēs nav pieejami kopējamie aparāti un jāņem vērā, ka eh, tur tiesvedības procedūra un izmeklēšana atšķiras no Vācijā pieņemtajām tradīcijām, un bieži vien uz daudzām vēstulēm mēs tā arī nesaņēmām atbildes. Uh, Tas, kas notika Bulgārijā, radīja ļoti lielu ažiotāžu presē, un pēc sadarbības ar tiesled, tiesvedību Bulgārijā mēs varējām atklāt vairākus noziegumus, un Eiropas Savienība uh, apstādināja biesaldēja izmaksas Bulgārijai 140 miljonu eiro apmērā. Uh, Pēc jaunās valdības uh, nākšanas pie varas 2009. Uh, gada jūlijā uh, vēlāk tika izteikts spriedums uh, galvenajam noziedzniekam. Viņam tika piespriesti 12 gadi cietumā, pēc tam atkal uh, subsīdiju plūsma tika atjaunota un mēs uzlabojām um, tieslietu sistēmas uzlabošanos Bulgārijā šis uh, apsūdzētais krāpnieks uh, īstenībā vēl nav ielikts cietumā un joprojām bauda brīvības gaisu. Mēs arī sazinājāmies ar uh, prokuratūru Sofijā un konstatējām, ka pret Bulgārijas pilsoņiem vēl nav uzsākta tiesvedība un Vācijā tika izvirzītas arī vairākas apsūdzības pret uh, projekta uh, līdzekļu piešķiršanā iesaistītajiem, un pēc tam uh, mēs neesam redzējuši nekādu pro progresu šīs lietas izskatīšanā. Uh, 2011. gada oktobrī mēs iepazināmies ar dokumentiem no Bulgārijas prokuratūras. Tās bija 168 lapuses par to, kā norisinās uh, tiesvedība pret Bulgārijas valsts pilsoņiem. Un uh, viņiem tika izvirzīts apsūdzības par krāpniecību subsīdību gadījumā, kas noved pie materiāla kaitiem Eiropas Savienībai. Mēs uh, konstatējām, ka šīs personas, kas piedalījās krāpniecībā, vēl joprojām nav notiesātas, un bija arī vairāki cilvēki Vācijā, kas uh, iesniedza uh, nepamatotus un uh, manipulētus rēķinus. Pret viņiem arī tagad Vācijā tiek veikta tiesvedība. Mēs nesaprotam, kādēļ. Uh, Nekas tāds nerosinās Bulgārijā. Divi prokurori no Bavārijas Eiropas Savienības uzdevumā veica izmeklēšanu Bulgārijā un uh, viņi ir ļoti labi iepazinušies ar, ar situāciju uz vietas. Ko tad mēs īsti varam darīt? Daži priekšlikumi no manas puses ļoti lakoniski. Tā tad ir jāizveido centralizēta tirgus kontrole, ir jānosaka indikatīvas cenas, un ja, piemēram, būtu tāda vienota cena attiecībā uz konkrētām iekārtām vai tehniku, tad eh, tas radītu labāku pārskatu un ļautu izvairīties no cenu manipulācijas. Un līdz ar to būtu vieglāk eh, cīnīties pret krāpniecību tālāk. Eh, otrs priekšlikums - neatkarīgas kontrolas veikšana eh, dalību valstīs drīz pēc subsīdija izmaksāšanas un visbeidzot, ja tiek konstatēti pārkāpumi, tad subsīdijas ir jāiesaldē vai jāpieprasa, lai valsts tās atmaksā atpakaļ. Dāmas un kungi, es diemžēl nevarēju savu prezentāciju izklāstīt pilnībā, bet eh, jautājums ir ļoti sarežģīts. Es ceru, ka tas jums sniedz nelielu ieskatu mūsu darbā. Paldies par uzmanību. Grazie, doktor Kelleri. Paldies. Paldies Keller kungam. Es vēlētos pateikties par jūsu prezentāciju. Manuprāt, šie dati ir patiešām satraucoši. Neapšaubāmi Bulgārija ir viena no dalību valstīm. Ja kaut kas nav kārtībā kādā no dalību valstīm, tad, protams, ka tur šajā sakrā kaut kas ir jādara. Paldies jums par informāciju. Un pēdējais runātājs šajā blokā būs uh, eh, Izabela Jaguzo, Viņai no krāpšanas apkarošanas e, biroja, e, birojā nodaļas vadītāja, un viņa runās par Eiropas komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģiju un tās īstenošanu. Oui, merci, Madame la Présidente. Et... Euh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos par uzaicinājumu piedalīties jūsu šīs dienas uh, sanāksmē. Es vēlējos jūs informēt par tiem pasākumiem, ko komisija veic cīņā pret uh, korupciju un krāpšanu. Protams, varētu vēlēties, lai tiek veikts vairāk profilakses pasākumu, kā to norādīja runātāji, bet kaut kas jau tiek darīts. Tagad daži skaitļi par, par krāpniecību. Mums ir uh, skaitļi par 2011. gadu saskaņā ar Olaf ziņojumu. Šis apjoms ir 404 miljoni un izkrāpto līdzekļu atgūšana. Uh, pagājuši gadu esam atguvuši 691,4 miljonus eiro pēc Olaf izmeklēšanas. Pagājušajā gadā šī summa bija tik liela, jo viena pati lieta skāra 389 miljonus. Tā bija lieta pret uh, Itāliju un uh, Kalabriju konkrēti. Šie skaidri ilustrē to, cik uh, krāpšana var izmaksāt Eiropas Savienības un dalību valstu budžetiem. Šie skaitļi tiešām ļoti iespaidīgi. Runājot tā vispārīgāk, jūs pirms kāda laika tikāties ar Giovanni Kasleru, kurš informēja, ka apmēram 10% uh, gadījumu, ko izmeklē Olaf, varētu būt saistīti ar organizēto noziedzību. Un vēl interesantāk ir tas, ka šīs lietas uh, Eh, finansiāli ir daudz apjomīgāks nekā citas lietas, jo aiz tām stāv struktūrētas organizācijas, ka tās ir organizētā noziedzība un uh, tur apgrozās liels naudas summas. Um, protams, uh, krāpšana izmeklē izmaksā lielu naudu, bet patiesībā eh, šīs izmaksas ir vēl lielākas, jo eh, it īpaši ekonomiskā jomā, jo eh, korupcija liedz īstenot projektus, kuri būtu varējuši nest labumu visai sabiedrībai. Tāpat ir jārunā arī par sociālajām izmaksām un par uzticības zaudēšanu, un šeit sekas ir vēl smagākas krāpniecība apdraud ne tikai potenciālos labticīgos uh, labuma guvējus, bet arī uh, kavē īstenot Eiropas Savienības politiku, kam šis finansējums bija sākotnēji paredzēts. Tāpat uh, noziedzība ļoti negatīvi ietekmē uh, Eiropas Savienības tēlu. Ja mēs runājam par 404 miljoniem eiro, tā ir liela summa, bet uh, salīdzinot ar visu budžetu, kas ir 240 miljārdi eiro, tas varbūt nav tik daudz, bet uh, tas skaitējums, kas ir nodarīts Eiropas Savienības tēlam, ir tiešām liels, jo tā uh, šāda veida krāpniecība un korupcija diskreditē Eiropas Savienību. Tādēļ ir pret to jāvēršas krāpšanas uh, rezultātā iegūtie uh, līdzekļi atsevišķos gadījumos noplūst uh, organizētās noziedzības struktūrās un to, šos līdzekļus izmanto citu noziegumu veikšanai. Tādēļ ir ļoti uzmanīgi jāseko tam, kā tiek izmantot savienības līdzekļi un jācīnās pret krāpšanu šai uh, jomā. Un tādēļ 2011. Eh, gada jūnijā komisija apstiprināja komisijas eh, krāpšanas apkarošanas stratēģiju. Šī stratēģija tika apstiprināta 2011. gada jūnijā. Tas bija tieši brīdis pirms uh, Uh, tika prezentēts jaunais daudzgadu finanšu plāns, un šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Jaunā krāpšanas apkarošanas stratēģija ietver visus aspektus. Pirmkārt, profilakse, otrkārt, uh, nozieguma atklāšana, treškārt, uh, izmeklēšanas veicināšana un sankcijas ir arī iekļautas ir paredzēts uh, izkrāpt to, kā tiek atgūti at, izkrāptie līdzekļi, ir paredzēta sadarbība ar dalībvalstīm, ar trešajām valstīm, bet uh, sākuma periodā Eiropas komisija uz, uzskatīja, ka jāsaved lietas kārtībā pašu mājās, un daudz kas uh, tādēļ tiek darīts arī pašā komisijā ir uh, virkne pasākumu paredzēts uh, šai stratēģijā un rīcības plānos, bet es gribētu pievērsties sīkāk četriem pasākumiem. Pirmkārt ir paredzēts, uh, ka ir nepieciešamas juridiskas normas daudzgadu finanšu plānā, ir jāveic uh, krāpšanas apkarošanas pasākumu ģenerāldirekcijās, ir jāuzlabo iepirkumu konkursu organizēšana, lai novērstu krāpšanu, un uh, ceturtkārt ir jācīnās pret cigarešu kontrabandu, it īpaši uz austrumu robežas. Uh, viens uh, no pirmajiem pasākumiem, kas tika veikts, ir tās, ka visos Uh, finanšu uh, daudzgadu plānos no juridiskā viedokļa tika iestrādātas normas, uh, kas bija vērstas uz cīņu pret krāpšanu. Un visi tie tiesību akti, kas jums tiek iesniegti, ietver normas, kas ir vērstas pret krāpšanas apkarošanu, uz krāpšanas apkarošanu un uh, visur šī, šādas normas ir padarītas stingrākas salīdzinot ar to, kas bija iepriekš. Tālāk uh, citi darba virzieni ir tādi, ka tiek uzlabots komisijas dienestu darbs cīņā pret krāpšanu. No 2013. gada visām ģenerāldirekcijām direkcijām Eiropas komisijā būs sava krāpšanas apkarošanas stratēģija. Ko tas nozīmē? Protams, tas visvairāk skars tās ģenerāla uh, direkcijas, tos ģenerāla direktorātus, kur um, apgrozās vairāk līdzekļu, bet ir eh, tātad paredzēts, ka notiks uh, šādu krāpšanas gadījumu analīze, uh, krāpšanas riska analīze, lai tos varētu pēc iespējas samazināt un aktīvi rīkoties gadījumos, ja kādi krākšanas gadījumi tiek konstatēti. Uh, vēl viens svarīgs elements šajā stratēģijā ir sadarbība ar dalību valstīm. Dalību valstis pārvalda 80% uh, Eiropas Savienības budžeta. Tas nozīmē, ka šādi pasākumi pirmkārt ir jāveic dalību valstīs, ir jārosina dalību valstis apmainīties ar paraugu praksi krāpniecības apkarošanas jomā, pastiprināt likuma normas, uh, ir jāveic arī riska analīze. Daudz, kas finanšu schēmā tiek prasīts, lai dalību valstis izstrādātu riska analīzi attiecībā uz krāpšanas risku. Un, uh, ja mēs pavērtējam uh, Olaf gadskārtējos ziņojums par uh, to, cik uh, Eh, krāpšanas gadījumi ir atklāts kurā dalībvalstī, tad šie skaitļi ir ļoti atšķirīgi, un tas nebūtu nenozīmē, ka valstis, kurās ir atklāts vairāk krāpšanas gadījumi, ir tās negodīgākās, gluži vienkārši varbūt šajās valstīs vairāk atklāja noziegums. Tāpat ir nepieciešams panākt, lai izkrāpto līdzekļu atgūšanas procedūras būtu efektīvākas, uh, lai eh, galu galā par krāpšanu būtu jāmaksā krāpniekiem, nevis eh, nodokļu maksātājiem. Jo parasti dalību val, eh, komisija piedzēna izkrāptos līdzekļus no dalību valstu budžetiem, un tad iznāk, ka par visu maksā nodokļu maksātāji, bet būtu jāvēršās tieši pret pašiem krāpniekiem. Un uh, vēl viens uh, darbības virziens, varētu teikt, prioritāte Eh, šajā stratēģijā ir um, cigarešu kontrabandas apkarošana uz Eiropas Savienības austrumu robežas. Šeit ir uh, skaidri saskatām saikne ar organizēto noziedzību. Šeit ir runa par milzīgiem naudas līdzekļiem, aptuveni 10 miljārdu eiro gadā, kas uh, tiek gūti no uh, cigarešu kontrabandas. Uh, un jāsaka, ka organizētā starptautiskā noziedzība uzskata par vienu no prioritāriem ieņēmumu avotiem, un uh, šo naudu var nopelnīt ar uh, mazu risku. Un uh, šādi noziegumi arī veicina korupciju un varbūt saistīti ar cita veida nelegālu tirzniecību un korupciju kontrabandu. Ir nepieciešams tādēļ stiprināt struktūras, kas uh, apkaro šādas darbības, ir nepieciešams arī stiprināt kopīgo muitas sadarbību. Dažādu valstu muitas dienesti sadarbojas un veids kopīgus uh, pasākums. Tāpat uh, 2013. gadā komisija ir paredzējusi nāk klajā ar paziņojumu par uh, cīņu pret uh, cigarešu kontrabandu Eiropas Savienībā. Un man uh, noslēgumā lūdza arī īsumā pastāstīt par to, kas ir iecerēts likumdošanas jomā, kādus priekšlikumus gatavo Eiropas komisija, lai stiprinātu uh, Eiropas uh, Savienības finansiālo interešu aizstāvību. Tātad 11. jūlijā Eiropas komisija ir iesniegusi direktīvas projektu, lai uh, nodrošinātu homogēnu tiesisko pamatu Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzībai, lai harmoniz veicinātu harmonizāciju uh, tiesību aktu jomā, tiesību normu jomā dalību valstīs un lai arī pared, harmonizētu procesuālās normas un um, normas attiecībā uz noilgumu šādiem noziegumiem. Ir paredzēts arī uh, novembrī mm, pieņemt direktīvu par eiro aizsardzību pret uh, viltošanu glābšanu. Un ir paredzēts arī izveidot Eiropas prokurora biroju. Ar šādu priekšlikumu Eiropas komisija nāks klajā nākošgad un arī uh, tiks ierosināt priekšlikumu par procesuālo normu uzlabošanu. Uh, mēs jau šeit uh, dzirdējām uh, kādas ir atšķirības dalību valstīs, kad tiek izmeklēti korupcijas gadījumi. Uh, š, visi šie fakti liecina par to, ka ir nepieciešams tiešām Eiropas prokurors. Paldies! Paldies, Jeguzo kundze, un tagad mēs varam sākt atbilžu un jautājumu sesiju attiecībā uz šo tēmu bloku. Lūdzu, nepārsniedziet divas minūtes, lai mēs varam raiti izskatīt darbu kārtību. Un lūdzu arī pasakiet, kuram runātājiem jūs vēlaties uzdot jautājumu. Vaselina Konze, lūdzu, pirmā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais runātājs mums sniedza ļoti satraucošu ainu. E, viņš runāja par definīcijām un analīzi un e, radīja iespaidu, ka mēs nekur tālu netiksim. Man šķiet, ka mēs krietni atpaliekam e, dažādās situācijās, dažā situācija risināšanā. Noziedzīgās organizētās noziedzības parādību fenomens ne, nepārtraukti mainās un cilvēki runā par ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu. Ir skaidrs, ka tiesības sargājušās iestādes e, nespēja tikt galā ar savu uzdevumu. E, un tādēļ mums ir jāmēģina radīt nu, e, instrumenti, kas novērsīs šādas, šādus noziedzīg, noziedzīgus nodarījumus ja mēs vēlamies definēt eh, eh, organizēto noziedzību, mums ir jādefinē konkrēti eh, noziegumi un pārkāpumi. Tāpat ir apsveicama apņēmība panākt kādu progresu šajā jautājumā un izveidot kopīgus pasākumus, lai mēs varētu reāli apkarot organizēto noziedzību kopējās interesēs. Līdz šim tas nav izdarīts pienācīgā līmenī un pietiekami efektīvi. E, instrumenti, līdzekļi pastāv, varbūt tie nav pietiekami efektīvi, pareizi e, vai piemēroti. Tomēr tā šādi instrumenti pastāv. Jautājums ir, vai tiek veikts pietiekami plašs monitorings e, attiecībā uz šādām noziedz, noziedzīgām darbībām kā tiek ievākta informācija, kā tiek ievākta pierādījumi. Vismaz kā tas ir eh, noticis līdz šim. Paldies, Barcelīno kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem runātājiem. Prezentācijas bija ārkārtīgi interesants par dažādām tēmām. Vensika kungam jautājums. Man ļoti apbēdina tas, ka nav iespējams noteikt eh, izmaksas. Tātad kādas ir ES fondu ļaunprātīgas izmantošanas izmaksas, ka nevar veikt tādu profesionālu pētījumu un ka to nevar aprēķināt. Eh, manuprāt, nepietiek pateikt vienkārši es nezinu, jo par ko tad mēs maksājam. Tas mans pirmais jautājums. Runājot par eh, šo ogļu lietu un eh, Beļģijas miertiesnesi. Uh, es te īpaši nevaru orientēties savās piezīmēs, bet mēģināšu noformulēt jautājumu. Tātad izmeklēšana, izmeklēšanas izmaksas, kādas ir, cik tas izmaksāja un kurš maksāja par šo izmeklēšanu? Vai rēķini tika pies, piesūtīti dažādām dalībvalstīm, vai Beļģija bija vienīgā, kas sēdza šīs izmaksas? Um, ir svarīgi zināt, cik šādas izmeklēšanas maksā, un ja mums rīcībā būtu konkrēti skaidri, tad eh, mēs varētu skaidrāk novērtēt situāciju. Nākamais jautājums. Eh, izmaksas noziedzībai, kas skāra Eiropas Savienību. Eh, runa bija par 140 miljoniem eiro. Varbūt jūs man varētu atgādināt, vai tas, bija, vai tas ir gada laikā, vai uz ko attiecas šis skaitlis. Varbūt es nepārāk uzmanīgi klausījos, un tādēļ man būs nepieciešama jūsu palīdzība. Uh, Bet Guzo kundze, ja Guzo kundze, viņa e, minēja e, uh, 404 miljonus eiro. Un tad apmēram 600 miljonus eiro, un tad viņa minēja 240 miljārdus eiro. Kas ir šie skaitļi? Lūdzu, paskaidrojiet atšķirības starp uh, šiem skaitļiem. Un vēl viens jautājums Jeguzo kundzei. Kādēļ jūs uzraugāt tikai cigarešu kontrabandu no Austrumēropas, uz Austrumēropas robežas? Uh, varbūt eh, tabaks ražotāji paši to var aprēķināt, jo tiek eh, ievesti kontrabandas ceļā ļoti daudz citi produkti un preces. Eh, tiek viltots viss iespējamais un tiek pārdots rietumu tirgū. Kādēļ jūs ne, nepievērsat uzmanību šim, šim, šim precēm? Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies Bilam. Gojvārdā Sandigārda kungs. Paldies, es vēlējos pateikties iepriekš visiem runātājiem, un man ir jautājums diviem no mūsu runātājiem. Pirmais ir uh, Torokungam. Uh, man uh, rodas tāds priekšsats, ka jūsu izstāstītajā lietā gal galā rezultāts bija pozitīvs, jums izdevās nodrošināt labu sadarbību un sadarbību ar Eiro. Jūs uh, starpniecību un uh, apsūdzētājs ir notiesāts, vai esmu pareizi sapratis, ka viss ir labi beidzies, vai arī šajā lietā tomēr nebija kaut kas tāds, ko varētu uzlabot, ka, vai nebija kādi uh, aspekti, uh, kuri būtu veiksmīgāk risināt, ja būtu spēkā citas normas. Un tagad jautājums Vensinga kungam no PricewaterhouseCoopers. Mēs uh, bijām diezgan vīlušies saņemot uh, šo sagatavoto ziņojumu par to, kā organizētā noziedzība ļaunprātīgi izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Patiesībā mēs nekādus konkrētus skaidrus, konkrētu informāciju nesaņēmām. Šis uh, pētījums uh, uh, ir par situāciju, kas bija pirms kādiem pāris gadiem. Varbūt, ka kopš tā laika arī kaut kas ir mainījies, bet vai es pareizi sapratu, ka galvenā problēma ir tāda, ka virkne Eiropas Savienības institūciju eh, kas izmanto nodokļu maksātāju līdzekļus, uh, atteicās, pat vairāk kārt atteicās sniegt informāciju. Arī Eiropas parlamenta budžeta kontrolas komiteja ir prasījusi stiprināt uh, sadarbību arī tā skaitā ar jums uh, šī pētījuma ietvaros. Vai es pareizi saprotu, ka virkne Eiropas Savienības institūcija atteicās sniegt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Uh, organizēto noziedzību. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat sadarbību ar Eiropol, Eirojust un Olaf, un kā šīs institūcijas sniedz informāciju, un kāds kopumā jums ir radies iespējas, vai jūs esat optimistiski noskaņots, domājot par cīņu pret organizēto noziedzību, balstoties uz pieredzi, ko jūs guvāt šā pētījuma ietvaros. Tagad vārds De Jonga kungam. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ook hartelijk. Paldies, ah. priekšstādātājs, un paldies arī visiem, kas uzstājās. Paldies visiem, kas uzstājās. Es nevarēju piedalīties pašā sēdes sākumā. Varbūt, ka vēlāk atradīšu kādu atbildu saviem jautājumiem. Tātad eh, tika izteikti vairāki ieteikumi. Domāju, ka mūsu komiteja varbūt gandarīta, ka tiek eh, kaut kas darīts, lai cīnītos pret krāpniecību. Gribēju pavaicāt Vēnsinka kungam, vai jūs varētu paskaidrot, kā mēs varētu, nu, vismaz ar pieciem konkrētiem pasākumiem vērsties pret um, šādu veidu noziedzību. To pašu varētu pavaicāt arī Toro kungam. Es varu piekrist Sondergard kungam, tas izklausījās ļoti jauki, un tā tad mēs varētu secināt, ka pašreizējā sistēma darbojas ļoti veiksmīgi. Vai varbūt jūs varētu mums nosaukt konkrētus pasākumus, ko komisija ir veikusi, lai varētu cīnīties pret šādu parādību. Un tagad vēl divi jautājumi komisijai. Uh, Pirmām kārtām es redzēju, ka tiek eh, izteikts priekšlikums par Eiropas prokuroru un komisija strādā pie šīs idejas. Varbūt eh, tas kaut ko atrisinās, bet kā uz to eh, reaģē dalību valstu prokurori? Īstenībā ir ārkārtīgi daudz neskaidrību, daudz pārpratumu un tas varētu varbūt novest pie um, dažādām problēmām, nevis pie papildus efektivitātes. Tādēļ es gribēju pavaicāt, vai tad tiešām ir tik vienkārši piedāvāt šādu risinājumu, ko komisija domā par šādu amatīviešanu. Un visu beidzot, es varu piekrist tam, ko teica Ņūton Dāna kungs par cigaretēm. Es strādāju pie Herkules 3 programmas un tiek domāts par programmu, kas attiektos uz visu produktu importu. Varbūt jūs varat runāt par plašāku produktu spektru. Paldies! Paldies, Goša kundze! Man ir jautājums Keller kungām. Minhenes tiesā pagājušā gada decembrī tika notiesāti Farstāla uh, vadošie darbinieki par uh, kukuļdošanu, kuku, par kukuļņemšanu. Uh, un viņi nodarbojās ar zemūdeņu piegādi manai valstī, Grieķijai un dažām citām valstīm. Kā šie cilvēki varēja būt uh, m, organizētās noziedzības schēmas uh, dalībnieki, jo tur bija gan militāristi, gan baņķieri, tātad šis kontingents bija tik dažāds. Uh, Vai tad kā, kā, kāds bija iznākums? Vai viņiem tika piespriesta soda nauda? Un, um, un viņi, netika, viņi netika sodīti kā noziedzīgas uh, schēmas uh, dalībnieki, un tā ir situācija, šī situācija ir ļoti izplatīta. Nākamais jautājums Jaguzo kundzei. Es uh, sapratu, cik svarīgi ir Eh, cik svarīgi ir eh, iz, eh, glābt nodokļu maksātājus, bet kā ar publisko publicitāti, šo apsūdzēto personu publicitāti. Es vēlos jautāt tāpat kā savi kolēģi, kādēļ mēs ne, koncentrējamies tikai uz cigaretēm un nepievēršam uzmanību citām precēm. Portugālē šobrīd uh, tiek izskatīta lieta par viltotiem rēķiniem, kas tika izmantoti uh, oficiālās re, re, cienījumās bankās, lai uh, nosūtītu naudu no Portugāles uz ārzemēm, mm, Nīderlandi un citām valstīm. Visi šie rēķini bija viltoti, jo nebija reāli produktu, un tas bija veids, kā uh, E, kā apiet e, Portugāles nodokļu sistēmu un noslēpt naudu no Portugāles e, nodokļu iekasēšanas iestādes. Un tāpat arī tas ietekmē, protams, Eiropas nodokļus. Šodien es saņēmu brīdinājumu par tā saucamajiem rubi darījumiem, Eh, kas tiek veikti ar eh, Šveices banku starpniecību, un te tiek apietas eh, nevis direktīvas par, direktīvas par nodokļu, izvairīšanos no nodokļiem. Un iespējams, ka arī mana valsts ir bijusi tajā iesaistīta. Vairāk kā 4 miljārdi Portugāles valūtas atrodas Šve, Šveicē vien, un varbūt arī citās valstīs, no tā varbūt ir rodas šis deficīts. Un tikai 250 miljoni tika atmaksāti, atgriezti eh, Portugāles valstī. Un visinteresantākais tajā visā ir tas, ka neviens Portugālē vai mm, Eiropas Savienībā vai eh, institūciju trijotnē eh, neveic izmeklēšanu un e, nemēģināja noskaidrot, kādi bija tad reāli ieņēmumi no šīs noziedzīgās, e, noziedzīgās darbības, un nemēģināja palīdzēt atgūt šo kapitālu. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies Gomešas kundzei. Nākamā, e, Kelikakis, nākamais Kelikakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos atkārto to pašu jautājumu, ko jau Gomeses kundze uzdeva iepriekš par, par kukuļu, došanas kukuļņemšanas gadījumiem Zimens eh, gadījumā Grieķijā. Simens gadījumā Grieķijā. Mēs zinām, ka e, kukuļos tika iemaksāts ļoti lielas naudas summas. Un līdz šim izmeklēšana ir iestrēgusi strupceļā. Nav panāk, un tas ir beidzies ar uh, kompromisu starp iesaistītajām pusēm. Tāds, manuprāt, bija iznākums. Uh, ja mēs vēlamies, uh, mēs vēlamies uzzināt konkrētāku informāciju, un tas ir jautājums Iegūzo kundzei. Jūs mums teicāt, stāstījāt, ka nav eh, publiski pieejamas statistikas par krāpšanā iegūto līdzekļu apjomu, apmēru. Ja nav šādas statistikas, tad varbūt jums ir eh, viedoklis eh, vai priekšstats, kurās nozerēs, apakšnozerēs notiek šāda sistemātiska krāpšana. Un varbūt eh, konkrētos sektoros eh, ES fondi tiek ļautprātīgi izmantot vairāk nekā citos. Kukuļdošana, kukuļņemšana. Eh, tad šajā sakarā ļoti daudz datu no Transparency International par eh, tādiem sīkiem kukuļdošanas, kukuņemšanas gadījumiem. Vai jūs izmantojat arī šos datus un vai jūs tos analizējat? Jo eh, te, tie dati ir pat no muitas eh, birojiem, no muitām. Uh, ja eh, šādas sīkvie kukuļņemšanas, kukuļdošanas gadījumi un to atklāšana eh, pieaugtu vismaz par 10%, eh, nu, piemēram, kad cilvēks saskarās ar muitas iestādēm, tad aina būtu daudz skaidrāka. Tad, ja ir tādi sīkie krāpniecības gadījumi, noteikti ir arī lielāka apmēra krāpniecība. Vai jūs veicat izmeklēšanas pēc, sav, izmeklēšana pēc savas iniciatīvas šajā jomā, un vai jūsu rīcībā ir instrumenti nopietnāka izmeklēšanai, ja jūs to gribētu veikt? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Paldies Teodoram! Mondai kungs, lūdzu! Mondai kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, es ar lielu interesi uzklausīju eh, visas prezentācijas, un man ir vairāki komentāri. Eh, visinteresantākais Vensīka kungas ziņojumā bija tas, ka tur nebija īsti skaitļu. Eiropas Savienība pastāv jau nu, vairāk kā 50 gadus, un mums ir kopēja lauksaimniecības, reģionālā politika, teritoriālā kohēzija. Tomēr netika sniegts nekāds konkrēts pārskats ar skaitļiem, nekāda tabula, un tas, tas man likās vispārsteidzošākais. Keller kungs, runājot par Bulgāriju, jums bija eh, konkrēti dati par eh, un, eh, un publiska un valsts prokurors Bulgārijā tos noraidīja. Vai tiešām Eh, šo datus iespējams tā ignorēt? Vai tiešām nevar eh, kaut kā eh, uzstāties pret šādu nelikumīgu prokuroru darbību? Ja Guzo kundze, jūs minējāt datus 2011. gadam krāpšanas, tātad izkrāptie līdzekļi bija 404 mil, 44 miljoni un atgūtā nauda bija 6,6 miljoni. Atbrīnojami, ka atgūtā naudas summa bija lielāka. Paldies, saka priekšsēdētāji, un nākamais runātājs Gabriels. Gabriels Kunze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uz atkāršu divus jautājumus, kas jau šeit izskanēja. Uh, Pirmkārt, kā varētu izveidot uh, regulāri aktualizētu datu bāzi par šiem jautājumiem, un otrkārt, kā stiprināt profilakses pasākumus uh, krāpniecības novēršanai. Un uh, jautājums Rokungam Jūs stāstījāt par konkrētu lietu un uh, jautājums, kā novilkt robežu starp ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu un otras puses korupciju, jo šai persona ietekmē eh, izmantoja arī savu ietekmi, bet uh, krimināltiesībās nevienmēr uh, viss tik uh, skaidrs ir. Eh, vēl viens jautājums. Es esmu bulgāru deputāte un es eh, darbojos uh, lauksaimniecības komitejā un es gribu teikt, jā, mums tiešām ir apnicis šis Ferrari sapārda uh, eh, gadījums un es domāju, ka mums tiešām ir nepieciešami stingrāki kontrols mekānismi. Bet es gribēju piebilst, ka stingri balstoties uz faktiem, šai lietai ir turpinājums. Uh, Sofijas tiesa uh, martā uh, pieņēma spriedumu šajā lietā un tas tika apstiprināts uh, jūnijā, bet jāsaka, ka apelācijas tiesa pēc tam attaisnoja šo apsūdzēto Sapono kungu un viņa sievu, bet lieta vēl nav beigusies šajā visā lietā man rodas tāds jautājums. Lieta tika izmeklēta gadiem 2002, 6, 8 gads, visi šie fakti notika, kā tas bija iespējams bez politiskā aizsega. Man tāds jautājums rodas, jo šis Nikolo kungs un Stoikov kungs uh, bija tā pašā laikā arī bijušā Uh, sociālistu prezidenta Georgija Parvānova uh, vēlēšana kampaņas sponsori. Tā tad jautājums, kā visa šī sistēma varēja darboties gadiem ilgi, kādēļ nebija nekāda kontrolas mehānisma, kas būtu spējis apturēt šo lietu jau pašā sākuma posmā. Un uh, gribētu arī noskaidrot, kādas ir manevrēšanas iespējas Eiropiešiem. Uh, jo Nikolau kungs jau nav vienīgais, kas bija iesaistīts šai lietā. Bija arī citas personas citās Eiropas valstīs un citi uzņēmumi, kas darbojās visā Eiropas Savienības teritorijā. Un man tādēļ ir jautājums, ir pierādījumi, kādēļ tie netiek ņemti vērā pietiekamā mērā, lai nebūtu šīs pretrunas no vienas puses. Sofijas tiesa ir pieņēmusi notiesājošu spriedumu, bet pēc tam apelācijas tiesa ir lēmusi citādi. Un es vēlos pateikties arī Eiropas komisijai un tās uh, pārstāvim, kas vēl pavisam pirms pāris dienām atkārtoja, ka viņi uzmanīgi seko sapārt lietas eh, tālākai virzībai. Paldies, tagad vārds eh, mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Es ceru, ka šīs atbildes būs eh, lakoniskas. Uh, bet ka ceru, ka jūs arī sniegsiet mums uh, vairāk papildu informācijas, jo mēs runājam arī par krāpšanu valsts iepirkumu organizēšanā, un tas arī ir ļoti uh, interesanti. Man arī ir jautājums pašai mūsu viesiem. Eh, rodas tāds iespējas, ka politiķi nav iesaistīti šajā jomā. Eh, kaut gan politiķiem eh, ir iespējas samazināt korupcijas ietekmi, korupcijas izplatību, apdraudot Eiropas Savienības Uh, poli, uh, finanšu intereses, manuprāt, nav jau tikai iero, ierēģi vainojami korupcijā, vai tad mēs varam izslēgt arī politiķus. Pat mūsu parlamentā pirms dažiem mēnešiem notika skandāls, kam gan, uh, diemžēl, nepievērs pietiekam daudz uzmanības. Daži žurnālisti uzdevās par lobbyistiem. Uh, un lūdza tikšanās ar dažiem mūsu kolēģiem un pēc tam piedāvāja deputātiem naudu par noteiktu grozījumu iesniegšanu. Šo deputātu saraksts tika publicēts, daži no viņiem atkāpās, citi uh, savukārt uzskatīja, ka tas viss ir uh, nelegāli un nelikumīgi šādu sarakstu publicēšana. Es gribētu zināt, uh, vai, vai uh, š, tā ir kāds strateģisks raksturs vai ne. Un es došu vārdu vispirms Vinsinka kungam un pēc tam pārējiem. Thank you. Um, then... Paldies. Tikai daži vārdi. Vai mums raizes un sarūktinājums sagādā tas, ka mēs neesam nonākuši pie konkrētas atbildes? Nu, domāju, ka jā. Protams, tas mums sagādā vilšanos. No Jeguzo kundzes es dzirdēju, ka Olaf uh, aprēķini vēsta 10% no krāpšanās gadījumiem ir saistīti ar organizēto noziedzību. Eh, mēs pirms eh, pusotra gada neko tādu nedzirdējam, tātad eh, tas ir kas jauns priekš manis. Līdz ar to vairāk uzmanības tiek pievērst šim fenomenam, proti Eiropas Savienības fondu šķērdēšana un organizētā noziedzība. Pirms diviem gadiem mums tāpat teica, ka nav nekādas tiešas saiknes starp uh, Olaf datu bāzi un tiem datiem, kas ir Eiropola rīdzībā. Ir dažādi e, šķēršļi, lai šādu datu lai varētu īstenot šādu datu e, savietojamību. Ja jūs gribat cīnīties pret organizēto noziedzību un Eiropas Savienības fondu krāpniecisku izmantošanu, tad mums ir jāparaugās uz to, kas notiek apvienotajā karalistē. Ir uh, Eh, slepenais dienests, eh, kas izmeklē krāpniecības gadījumus un arī um, eh, tās dienas, kas cīnās pret organizēto noziedzību, viņi tagad uh, abas grupas, abas struktūras uh, salīdzināja to rīcībā esošos datus, lai labāk varētu cīnīties pret abām noziedzības formām. Nu, varbūt nevaru jums pastāstīt par pieciem konkrētiem pasākumiem, ko esam paredzējuši izvērst, bet, piemēram, darbinieku pārbaudīšana. Tie ir darbinieki, cilvēki, kas pieņems lēmums par Eiropas Savienības finansējumu piešķiršanu. Vēl kāds uh, piemērs no apvienotās karalistes uh, krāpniecības novēršanas uh, dienests Eh, piedāvāja informāciju, ka ir ļoti daudz dažādu noziedznieku, kas strādā mm, valsts organizācijās tādā veidā, it kā legāli eh, piekopjot noziedzīgu darbību. Tātad mums cilvēki ir ļoti rūpīgi jāpārbauda nevien pirms pieņemšanas darbā, bet arī viņu darba laikā, kad viņi strādā kādā organizācijā. Paldies, un tagad došu vārdu arī citiem runātājiem. Oui, je vous remercie. Bien, pour répondre aux questions. Jā, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms par izmaksām. Nesam uh, veikuši šādus aprēķinus par to, cik izmaksāja šāda izmeklēšana. Jāsaka, ka tā jau nav vienīgā lieta, ko mēs izmeklējam. Jāsaka, ka arī Uh, jūnijā nu, pat tika notiesāts viens Eiropas Savienības ierēdnis šeit Briselē uz 40 mēnešiem uh, cietumā par uh, korupciju. Uh, Uh, par izmaksām tā tad nevar atbildēt. Bēļģija ir apņēmusies tāpat kā visas citas Eiropas Savienības dalību valstis uh, atbalstīt Eiropas Savienību cīņā pret korupciju un aizstāvēt uh, tās finansiālās intereses, un tādēļ arī mums dažkārt iznāk izmeklēt šādas lietas par korupciju. Manuprāt, jūs mūs pastāstījāt par tādu ļoti veiksmīgu gadījumu, kas labi beidzās, tā jau tas ir, bet es uh, jums teikšu savu personisko viedokli, kas man likās interesants šajā lietā, uh, bija tas, uh, ko es uzskatu par ļoti svarīgu faktoru cīņā pret šādu veidu noziegumiem ir uh, tas, ka pastāv tāds uh, spēcīgs administratīvs dienests, kas spēj veikt izmeklēšanu un iegūt nepieciešamo informāciju sākotnējā stadijā. Tāpat ir svarīgi nodrošināt labu sadarbību starp dažādu valstu tieslietu institūcijām. Ja jūs uh, jautājat man, uh, vai ir nepieciešams papildināt uh, kriminālu kodeksu, paredzēt uh, jaunas normas, tad es teikšu, ka, manuprāt, uh, tas nav nepieciešams. Protams, ir nepieciešams labs krimināla kodeks un ir nepieciešama laba organizatoriskā struktūra, lai to varētu īstenot. Gribu teikt, ka Eiropas uh, Savienības dalība valstis uh, viena otru izmeklē kriminālu uh, tiesību piemērošanas jomā. Un jāsaka, ka esam konstatējuši, ka ir adekvātas normas spēkā un adekvātas sistēmas, un ir varbūt dažas valstis, kam vēl nav viss pilnībā sakārtots uh, normatīvā un administratīvā jomā, tad tām ir jāsniedz uh, atbalsts, bet jāsaka, ir nepieciešams uh, tāds uh, mm, koordinators, kas uh, skatās, kāda ir situācija dažās valstīs, kas, kam jāpalīdz, tāpat ir jādomā arī par finansējumu, jo korupcijas un krāpšanas apkarošanai ir nepieciešama līdzekļi. Piemēram, ja jāveic izmeklēšana Ukrainā, tad tas, protams, ir dārgi. Uh, un ir uh, valstis, kuras varbūt nav ieinteresētas vienas pašas uh, veikt šādu izmeklēšanu, lai aizstāvētu Eiropas Savienības finansiālās intereses. Tādēļ šeit būtu nepieciešams atbalsts un šai jomā mums būtu vēl jāstrādā. Paldies! Jā, ich glaube, drei. Keller kungs, jā, Man uzdeva trīs jautājumus. Pirmajam atbildēšu Mūdera kungam. Viņš vaicāja par 140 miljoniem. Es pieminēju šo summu savā prezentācijā, bet mēs runājam par vienreizēju summu. Tā bija pagaidu līdzekļu iesaldēšana Eiropas Savienībā. Tālāk, ja mēs runājam par tiesas spriedumu Minhenē, par detaļām neko jums nevarēšu pateikt, neesmu personīgi par to informēts, bet tālāk tāda vispārīgas dabas piezīme. Vācijā nav nozieguma sastāva, runājot par organizēto noziedzību. Organizētā noziedzība ir noziedzīgs fenomens, un cilvēki, kas uh, ar to nodarbojas, tiek nevis um, tiesāti uh, kā uh, organizētās noziedzības pārstāvi, bet gan uh, pēc nodarītā nozieguma sastāvpējām par ekonomiskiem noziegumiem un tā tālāk. Tālāk es gribēju teikt, ka tiesas Vācijā ir neatkarīgas un, ja spriedums pēc ir uh, izteikts pirms diviem gadiem, tad, piemēram, uh, jāsaka, ka ekonomiskās noziedzības gadījumā arī uh, bieži vien tiek piespiest visai smagas sodi. Tālāk runājot par situāciju Bulgārijā, viss, ko es jums piedāvāju prezentācijā, ir balstīts uz atziņām, ko guvām tieši nodarbojoties ar Bulgārijas lietu. Mēs no Vācijas nevaram darīt neko, mēs nedrīkstam ietekmēt lietu gaitu, ar to nodarbojas Bulgārijas. Uh, tiesību sargājušās iestādes, jo, eh, ja mēs kaut ko darītu, tas pārkāptu suverenitātes tiesības. Bulgārijā viņiem pašiem ir jāiepazīst ar to informāciju, ko viņiem piedāvājam. Vācijai tas rada vienu problēmu. Tie ir cilvēki, kas sadarbojas. Tātad es runāju par noziedzniekiem un. Vācijas eh, tiesa nevar saprast, cik eh, dziļi šajā noziegumā ir bijuši iesaistīti tieši Vācijas noziedznieki. Uh, ja mm, ņemot vērā to mēs nevaram izmērīt, eh, cik smagi ir noziegušies tieši Vācijas noziedznieki, tad ir jāņem vērā, ka tas, kas ir noticis Bulgārijā, ir eh, nacionālā kompetencē, tātad. Tā Eh, Bulgārijā tika pieļaut noziegumi, kad tā vēl bija kandidāta valsts, tādēļ es nevaru nu, sniegt nekādas ieteikums konsultācijas, kas Bulgārijai ir jādara. Un kas viņiem ir jādara krimināla vajāšanas jomā, kādu lēmumu viņiem būtu jāizteno. Oui, eh, je vais peut-être revenir d'abord. Euh, Jā, paldies. Es varbūt atgriezīšos vispirms pie skaitļiem. Es atzīstu, ka pieļauju tādu pašu kļūdu, kā Francijas tieslietu ministrs, kurš teica, ka izbēguši bija trīs noziedznieki un pieci tika noķerti, un par to visi sāka smieties. Es gribēju precizēt šos skaitļus, kādi tie ir atspoguļot Olāfa ziņojumā par 2011. gadu. Tātad 2011. gadā tika atklāti krāpšanas gadījumi par 404 miljoniem eiro. Tātad šādi noziegumi tika atklāti 2011. gadā. Toties šie 691,4 miljoni eiro tika atgūti uh, Olaf izmeklēšanas rezultātā, bet šī izmeklēšana tika uzsākta iepriekšējos gados, un tāpēc ir šī atšķirība starp abiem skaitļiem, un no pirmā acu uzmetiena tas e, izska izskatās dīvaini. Bet es salīdzināju 404, 104 miljonus eiro krāpšanas gadījumu un 240 miljārdus eiro Eiropas Savienības budžeta Tā tad uh, jāsaka, ka salīdzinot ši, šo skaitļus, jāsaka, krāpšana ir, protams, uh, skar lielus līdzekļus, bet salīdzinot ar budžetu, šis īpatsvars ir neliels. Paldies Dievam! Tālāk uh, jautājums par cigaretēm. Kāpēc, kāpēc mēs vēršamies pret cigarešu kontrabandu, to mums bieži jautā. Jāsaka, Olaf darbojas savus kompetences ietvaros. Mēs varētu, protams, runāt arī par narkotiku kontrabandu, tas ir krimināla noziegums, bet šeit nav ietekmes uz Eiropas Savienības budžetu, un tādēļ Eiropas Savienībai nav kompetences šai jautājumā. Varētu runāt arī par preču viltojumiem, un jāsaka, ka arī uh, tagad Olaf uh, izstrādā uh, kompetenci, strādā, uh, lai apkarotu mm, preču viltojums, bet Olaf darbojas tajās jomās, kas skar Eiropas Savienības budžetu. Un runājot par cigarešu tirdzniecību, jāsaka, šeit ietekme uz Eiropas Savienības budžetu ir ievērojama. Šeit ir runa par aptuveni 10 miljārdiem eiro. Un uh, Eh, tādēļ šī kompetence ir skaidri konstatējama, bet tas, protams, nenozīmē, ka mums nebūtu jārīkojas arī citās eh, jomās, kur tiek konstatēti viltojumi. Un Olaf arī strādā šajās jomās. Tālāk jautājums, vai mums ir eh, iespējas konstatēt krāpšanas gadījumus. Jā, Olaf to dara strādājot komisijas birojos, un tādēļ arī Olaf vēršas pie komisijas dienestiem, lai tie identificētu krā, korupcijas gadījumus, bet mēs strādājam arī ar datu bāzēm starptautiskās institūcijās, uh, izmantojot informātikas līdzekļus, lai analizētu datus un konstatētu aizdomīgus gadījumus un uh, tos uh, sektors, kur pastāv paaugstināts risks, kam būtu jāveic padziļināta analīze. Tālāk par Eiropas prokuroru jautājums, vai tas ir risinājums. Es gribu teikt, ka tas nav vienīgais risinājums, tas ir viens no risinājumiem. Kādēļ par to būtu jādomā? Kad es uzklausīju Vācijas kolēģi, kurš mums stāstīja par to, kā šajā sapārta gadījumā, piemēram, rīkojas atšķirīgas dalību valstis, bet to var teikt arī par citām lietām. Tad uh, Jāsaka, ka šādos gadījumos tieslietu sistēmas darbojas atsevišķi, un tam ir dažādi iemesli - juridiski un citi. Un viens no argumentiem par labu Eiropas prokuroram ir tāds, ka tad, kad tiek skārts Eiropas Savienības intereses, ir nepieciešama vienota pieeja. Uh, un ir nepieciešams, uh, nece, nepieciešama likumdošana un arī rīki, lai varētu uzsākt uh, darbības. Bet par to jau mēs diskutējam gadiem ilgi. Tālāk par uh, politiķu lomu arī izskanēja jautājums. Protams, politiķiem būtu jādod pozitīvs signāls. Uh, norādot, ka šāda rīcība ir nepieļaujama. Es domāju, ka tieši tāda ir politiķu loma. Paldies! Paldies! Jeguco ja kundzei! Paldies visiem viesiem! Ja jūs vēlties uzdot vēl kādus papildus jautājumus, ja jūs vēlties vēl kaut ko atbildēt, tad jūs varat to pavēstīt rakstiskā veidā. Gribēju pateikties eh, mūsu viesiem un gribētu uzlūgt otrās diskusiju kārtas dalībniekus eh, ieņemt vietas šeit priekšā. Mēs runājam par eh, cīņu pret krāpniecību un korupciju, valsts iepirkuma jomā došu sākumā vārdu Janušam Bertokam, kas uh, vada nodaļu ESO kas nodarbojas ar eh, teritoriālo eh, attīstību un eh, pārvaldību. Tālāk uzstāsies arī Bruno Fratasi no Itālijas iekšlietu ministrijas, un viņš runās par automatizētas procedūras ieviešanu, lai uh, nebūtu iespējama krimināla infiltrācija uh, valsts kontraktos. Paldies! Okay, okay. You can start.

Madam President, thank you so much. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir patiesas prieks uh, ierasties vizīte Eiropas parlamentā. Savas, uh, un ar savas nacionālitātes dēļ es esmu šīs kopienas uh, loceklis. Es vēlos uh, jums parād, nu, pastāstīt nedaudz no citas skatu punkta, uh, kāda ir situācija šajā jomā un uh, kādas ir tendences publisko iepirkumu jomā e, pēdējo divu, trīs gadu laikā krīzes iespaidā. E, vēlos uzsvērt atsevišķus datus, kas ilustrēs manus e, apgalvojumus. Tad mums ir vairāki pamatvēstījumi. Viens no tiem ir saistīts ar iepirkumu tirgus izmēru. Uh, Tāpat arī uh, sadarbības starp privāto un publisko uh, sektoriem. Tātad uh, tie ir visjutīgākie pret koru, korupciju un krāpniecību. Tātad visievainojamākā. Visievainojamākie sektori ir divi minētie. Tāpat vēlos uzsvērt jaunākās tendences, kas notiek valstīs un ko rīkojas valdības Šķiet, ka e, pārskatāmība, e, atbildīgums e, ir, ir galvenās tendences, un korupcija un krāpniecība ir mazāk izteiktas. Tre, trešais, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir atlases fāze iepirkumu procesā, un tajā ir vislabāk sakārtotā likumdošana. Šis posms ir vispārskatāmākais. Uh, tātad eh, līgumu eh, pārvaldībā, pārskata, eh, pārskatāmības, pārskatāmība un korupcijas pasākumi nav tik veiksmīgi. Tad te jūs redzat tādu schēmu. Eiropā atkarībā no IKP, tātad IKP atšķiras dažādās Eiropas valstīs piemēram, 27% Nīderlandē. Tātad tie ir tādi vispārīgi skaitļi, vispārīgi vidējie skaitļi. Tātad eh, Eiropas valstīs IKP pārsniedz 20%. Te mēs runājam par vienu piekto daļu no kopējās ekonomi, kopējā ekonomikas apjoma. Ja mēs pavērtējam sasniedzamos mērķus, eh, iepriekšējo divu, trīs gadu laikā cīnoties ar krīzi un e, gan ekonomisko, gan sociālo krīzi, valstis vairāk koncentrējušās uz pārskatāmību, efektivitāti, piemēram, efektivitāti, veidojot jaunas struktūras, e, stingri nosakot e, galējos termiņus, piemēram, Grieķijā, Īrijā tas ir redzams. Uh, E, tāpat ir valsts cenšas strikt sekot ES direktīvām. Ja mēs pavērtējam faktiskos skaitļus, tad ir tikai ļoti nedaudzas valstis, kas īsteno konkrētus pasākumus pret e, krāpniecību un korupciju. Es nedaudz vēlāk e, ieskicēšu, kādi ir šie konkrētie pasākumi. Sākšu ar pārskatāmību. pārskatāmība mūsdienās ir realitāte. Esmu pārliecināts, ka arī jūs piekrītat, ka pārskatāmība ir eh, neatņemama publisko iepirkumu daļa. Jūs varbūt pārsteigs tas, ka, eh, nu jā, tradicionāli, eh, tradicionāli pārskatāmībai ir jābūt un konkursi ir oficiāli un tiek publicēti. Tomēr Tomēr eh, tēriņu gadījumā, izdevumu gadījumā eh, pastāvība nav tik viennozīmīga. Dosimies tālāk. Tātad te mēs redzam divus konkrētus elementus. Viens no tiem ir eh, publisko iepirkumu rezultātu monitorings. Tātad kādi ir rezultāti? Un tas ir saistīts ar līgumu pārvaldības posmu. Ja šis posms netiek uzraudzīts un ja tas netiek pieprasīts, ja netiek pieprasīts kontrolēt rezultātus, uh, Eh, tad nav iespējams redzēt, eh, cik lielā mērā vāra ir izmantota ļaunprātīgi un nekontrolēti. Tāpat arī jūs redzat, ka pārskatāmība parasti ir tāda vienpusēja. Transpa pārskatāmība no administrācijas puses attiecībā pret pakalpojumu piegādātājiem un sabiedrību ļoti uh, atsevišķos gadījumos, ļoti reti tas notiek arī otrādi, kad, piemēram, tiek ziņots par pārkāpumiem vai uh, neatbilstošu rīcību. Pārējām pie nākamā vēstījuma. Un no, otrais vēstījums ir atspoguļot šeit šajā slaidā. Uh, korupcijas uh, un krāpniecības apkarošanas pasākumi tiek plaši izmantoti iepirkumu procesā. Tomēr Nicā, Nic, Nicas līgumā uh, tas tiek konkrēti definēts. Uh, un šīs pos, šis elements ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, piemēram, ja ir izsludināti konkursi par lieliem projektiem, tad konkursa dokumentā eh, sagatavošanu var noteikt, eh, kāds būs atlases process un kritērija. Vēlos eh, sniegt vienu konkrētu piemēru, kāda veida korupcijas apkarošanas eh, pārskatāmības pasākumus es vēlos jums eh, raksturot. Tad te ir eh, tāds elements kā privāto interešu deklarēšana, paušana. Un pa vidu, vidējās, vide, pa vidu jūs redzat, kā valstis, un te ir lielākā daļa ir, ir dalību valstu, kā arī kā arī Japāna un, un uh, citas valstis, tad jūs redzat, ka uh, ka ļoti reti tiek aizliegta dāvanu pieņemšana un, un došana. Tikai ļoti da, nedaudzās valstīs o, ierēģiem, um, iepi, sabie, publisko iepirkumu ierēģiem ir eh, jā, jāizpauž eh, vai jāpaziņo, ja viņiem ir kādas konkrētas intereses, kas ir pretrunā ar eh, nosacījumiem. Nākamais slaids. Runājot par risku un korupcijas risku, krāpniecības risku, pirmais jautājums ir, vai mēs Eh, zinām, eh, kāda šī riska varētu būt, vai mums prātā ir risku karte. Eh, tas ir drīzāk izņēmums, nevis pierasta prakse, kad no valstīm tiek pieprasīta risku paredzēšana, plānošana. Vienā trešdaļā valstu tas vispār netiek pieprasīts un apsvērts. Tāpat arī vēl vienā trešdaļā valstu netiek izmantoti nekādi kontroles mehānismi, uh, Eh, tātad dubultās pārbaudas eh, princips. kad uh, publisko iepirkumu ierēģiem ir pa, dažādos uh, posmos jākontrolē, jāpārbauda vienam otrs, un daudzās valstīs tas vispār netiek izmantots. Laika ierobežuma dēļ dodamies pie nākamā slaida un kāda veida pasākumus valstis īsteno monitoringam, kontrolei. Arī te jūs redzat, ka no vienas puses gandrīz visas valstis izmanto pārbaudes procesu un iepirkuma procesa uh, iepirkuma procesā. Uh, da, dalība darbinieki uh, uh izmanto noteiktus pārbaudas mehānismus uh, li, uh, ļoti, ļoti vērtīgu un plaša mēroga konkursu iepirkumu gadījumā un tikai nedaudzās valstīs tiešām ir šādi kontrolas mehānismi, pārbaudas mehānismi. Tad šie ir trīs uh, eh, pamatvēstījumi. Uh, eh, publiski iepirkumi ir visjutīgākā joma attie, uh, eh, un visvairāk pakļauta krāpniecībai un korupcijai. Pārsvarā valstis uh, koncentrējas uz pārskatāmību, efektivitāti, atbildīgumu un mazāk uz eh, korupciju. Un trešais, eh, ka pat tādā jomā kā pārskatāmība valstis bieži neapzinās eh, potenciālu, kas piemīt šim fenomenam. Noslēgumā vēlos pievērst jūsu uzmanību atsevišķiem secinājumiem, pie kā mēs esam nonākuši. Šie vēstījumi uh, attiecas arī uz lēmumu pieņemšanas procesu. Risku uh, plānošana uh, un lēmumu pieņemšana kā tāda atsevišķos gadījumos uh, palīdz noteikt interešu konfliktu iespējamību. Nu, tā es varētu vēl turpināt. Tā, tas nav, tās nav vienīgās, eh, tie nav vienīgie elementi publisko iepirkumu procesā. ESO eh, ietvaros mēs esam eh, izstrādājuši dažādas datu bāzes, lai varētu izdarīt secinājumus un lai varētu izstrādāt instrumentus un palīd, lai mēs varētu palīdzēt dalībvalstīm uzlabot iepirkumu veik, procedūru. Paldies, ka uzklausījāt un eh, ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Paldi. Paldies, ka jūs eh, varējāt izteikties tik precīzi un nepārsniedzāt sev atvēloto laiku. Tagad došu vārdu Bruno Fratāzī, projektu koordinatoram no iekšlietu ministrijas Itālijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies visiem klausītājiem. Liels paldies arī visiem komitejas deputātiem par man izrādīto cieņu un godu, ka drīkst jūs iepazīstināt ar šo projektu. Šim projektam ir ļoti konkrēts mērķis, proti izsekot naudas plūsmai, eh, kad eh, notiek valsts pasūtījuma procedūra. Domāju, ka šis projekts noteikti ir interesants Eiropai. Tas ir projekts, ko finansē Eiropas komisija. Jo mēs vēlamies, lai arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts iepazītos ar mūsu aktivitātēm. Projekts nosaukums ir uh, abreviatūra, jeb saīsinājums, proti automātiska procedūra izveide, lai varētu cīnīties pret kriminālām aktivitātēm valsts pasūtījuma ietvaros. Šis projekts kļuva slavens, jo 1992. gada maijā Palermo tika nogalināts eh, Giovanni Falcone, kas bija pirmais no prokuroriem, kas cīnījās pret mafijas izmantoto praksi dažādos finanšu noziegumos. Viņš tika nogalināts netālu no Palermo, E, vietā, ko sauc par kapačī. Tā arī mūsu projekts iegūst savu vārdu. Tagad par pašu projektu. Projekta mērķis ir cīnīties pret nelegālām aktivitātēm valsts iepirkuma jomā, un arī uh, mēs mēģinām izsakot uh, informācijai, kas ir saistīta uh, ar valsts iepirkumiem, tā ir informācija, kas nokļūst no bankām, centrālā datu bāzē. Tādā veidā mēs varam labāk iepazīties ar to, kā tiek izmantot valsts līdzekļi. Līdztekus šim darbam mēs palīdzam izmeklēšanās, kas ir saistītas ar cīņu pret kriminālo infiltrāciju valsts pasūtījumos. Kāpēc šī projekts? Izmanto agrīnās brīdināšanas sistēmu, paziņošanas sistēmu, pateicoties kurai izmeklējošās iestādes var izsakot šai naudas plūsmai, uh, un var izsakot, kāda veida procedūra neatbilst normai. Līdz ar to ir e, vieglāk uzreiz konstatēt, ja tiek izmantot kāda neparasta vai e, jauna procedūra, kas neatbilst standartiem. Un galu galā ir padomāts par to, kā šo informāciju paziņot arī citām dalību valstīm. Iepriekšējais ja runātājs no ESO jau teica, ka mafija un līdzīgas organizācijas iejaucas valsts pasūtījuma procedūrā. Valsts pasūtījums ir tāda procedūra, eh, kas ir sevišķi jūtīga, kurā ir viegli iejaukties dažādiem eh, noziedzniekiem, it sevišķi Itālijā. Šāda praksa ir plaši novērota un tāpat. Citās valstīs mēs esam konstatējuši šādas noziedzīgas aktivitātes gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tā. Gribēju nedaudz pakavēties pie tā, ko teica ESO pārstāvis. Šāds risks ir ļoti reāls. Jo tas ir saistīts ar finanšu nestabilitāti. Bieži vien mēs runājam par uh, spēlētājiem, kam ir milzīgi īpašumi, liels naudas summas, un e, šiem cilvēkiem ir grūti sarunāt aizdevumu bankā. Līdz ar to dažādas mafiozas struktūras e, iesaistās šajā darbā un piekļūst arī valsts līdzekļiem. mafiozas organizācijas eh, vai nu mēģina piesavināties valsts līdzekļus, vai izmantojot šādas procedūras, eh, vēlas legalizēt savus nelegāli iegūtos līdzekļus. Un tādēļ finanšu noziegumi bieži vien savies ar valsts ekonomiskajām interesēm. Tas ir ļoti būtiski, jo Tas e, ļoti spēcīgi ietekmē valsts nozīmīgas infrastruktūras, no kurām ir atkarīga attīstība un izaugsme. Kapači uh, e, projektā mēs izmantojam metodes, kas ļauj identificēt dažādas iesaistītās personas. Pirmām kārtām mēs runājam par e, dažādiem, par dažādām valdības struktūrām, par administrāciju, piemēram, uh, ir arī e, struktūra, kas izmeklē tieši mafijas noziegumus un iepazīstas arī ar e, dažādajām valsts pasūtījumu formām. Ir arī infrastruktūras darbu novērošanas komiteja. E, tā ir valsts struktūra, kurā darbojos kā koordinators, un ir arī īpaša tehniskā aģentūra. Uh, kas nodarbojas ar finanšu darījumu izmeklēšanu. Šī aģentūra rūpīgi seko arī e, visām valsts bankas e, aktivitātēm un ir atkarīga no tās. Tālāk varam runāt arī par banku sistēmu, jo mēs savā kontrolas darbā izmantojam datus, ko saņemam no e, starpbanku tīmekļa. AB CBI. Un, protams, ir arī uh, iestādes, kas pasludina valsts procedūru. Tām arī ir savas intereses. Kādēļ, ka pat šī projekts ir tik spēcīgs? Tieši tādēļ, ka mēs iesaistām visas ieinteresētās puses, visa šī ekonomikas spēlētāju ķēdīte, kas ir saistīta ar valsts investīcijām. Tā tad nevis tikai galvenā līguma slēdzošā puse piemēram, uzņēmums, kas saņem valsts pasūtījumu. Nē, mēs runājam par visu šo ķēdīti, visu šo sarežģīto struktūru, kas ir iesaistīta tad, ja tiek pasludināta valsts iepirkuma procedūra. ir uh, jāatver īpašs bankas rēķins. Tas, protams, nav pārāk sarežģīti. Uh, un var izmantot eh, bankas kontu, ka, kas var piederēt, piemēram, vienam tirgus spēlētājam. Bet vienkārši var norādīt, kāds konts tiks izmantots visajiem finanšu darījumiem. Eh, maksājumi notiek saskaņā ar finanšu instrumentu, kas tiek izmantots Eiropas Savienībā, proti Eiropas vienāto maksājumu sistēmu jeb sepa. Un vienmēr ir e, jāizmanto konkrēts identifikācijas kods, kas atļauj marķēt konkrētās investīcijas, e, kas ir piesaistītas e, vienam valsts pasūtījumam. Tas ir numerisks kods CUP saīsinājums, un tas tiek izmantots kā tāds marķējums. Tas tiek izmantots no pirmā brīža, tad, kad tiek pasludināts valsts iepirkums līdz eh, projekta īstenošanas brīdim. Jūs šajā attēlē varat paskatīties, kāda tad ir visa šī procedūra. Kreisajā pusē jūs redzat šo pasūtījumu saņēmēju, kam ir attiecības ar vairākām iestādēm, ar šūnām un struktūrām. Visas šīs struktūras ir saistītas ar uh, vienu jomu, un uh, tālāk uh, tempļa attēls, tās ir bankas, kas ir saistīts ar CBI sistēmu. Un bankas parūpējas par to, lai monitoringa un izmeklēšanas iestādes var saņemt sev nepieciešamo informāciju. Un tā ir informācija, kas rodas visā šīs tēdītas garumā. Kādas ir projekta priekšrocības? Tās ir eh, ļoti skaidri saredzamas. Izmeklējošai iestādēji vairs nevajag vērsties pie tiesneša vai maģistrāta, lai varētu saņemt sevi interesējošo finanšu informāciju. Protams, Eh, tirgus eh, spēlētājs jau ir piekritis eh, šo informāciju sniegt un ir piekritis tās izmantošanai datu bāzē. Protams, informācija tiek apstrādāta, tā tiek sasaistīta ar citām informācijas datnēm, ņemot vērā parametrus, kas ir noteikti jau pirms tam. Nu, es jums varu nosaukt dažus piemērus piemēram, par operācijām, kas pārsniedz konkrētu naudas summu, ja tiek runāts par eh, iespējamu finanšu pārskaitījumu uz ārzonas rēķiniem, uz ārzonas kontiem. Bet tiek izmantoti jau eh, mūsu rīcībā esošie instrumenti, piemēram, SEPA, jeb vienoto maksājumu schēma vai arī starpbanku tīkls. Tās ir informācijas platformas, kas jau bija spēkā pirms capačī uh, projekta, un tās vienkārši tika papildinātas un saskaņotas ar jaunajām informācijas sistēmām. protams, tas viss ir papildināts arī ar tādu Eiropas dimensiju. Tiek izmantota SEPA un no 2014. gada 1. februāra eh, tā būs obligāta sistēma. Un, protams, SEP atļauj izmantot eh, vērtīgu informāciju, un jums arī ir skaidrāk pārskatāms dažādu banku transakciju un operāciju ceļš, kādēļ ir noticis viens vai otrs pārskaitījums. Sistēma var uh, identificēt, piemēram, kādas atkāpes no normas un izsūtīt brīdinājumu signālus. Bet tas vēl nav viss. Ir iespējams novērot. Uh, kas ir iesaistīts šajos valdības projektos un ir iespējams, vai uh, šeit ir novērot, vai ir ievērota arī normālā notikuma attīstība. Līdz ar to, piemēram, ja ir kāds infrastruktūras projekts, ir iespējams novērot, vai tiek ievērot visi termiņi, kas tika nospraust pirms tā uzsākšanas. Un eh, citreiz eh, ir iespējams konstatēt, ka projekts, eh, ka projekts izmaksās daudz dārgāk nekā tika prognozēts, un tas nozīmē valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Bieži ir iespējams konstatēt arī korupciju varas gaiteņos, un īstenībā sistēma var konstatēt arī šādus gadījumus un mēģināt tos kontrolēt. Protams, tas var radīt risku un tas var norādīt uz mafijas iesaistu konkrētos projektos. Šeit jūs varat redzēt trīs projektus, eh, ko eh, pārbaudīja Kapači. Viens eh, netālu no Neapoles, tālāk Romas tuvumā un vēl dzelzceļa projekts Kalabrijā. Un vēl ir paredzēti darbi Pompejā, eh, arheoloģisko izrakumu vietā. Un valstis, kas vēlas piedalīties Kapači projektā, skaidri apzinās, eh, kādus ieguvumus tas dos. Tiek runāts par labāku sadarbību, labāku kontroli un labāku cīnīšanos pret eh, organizēto noziedzību valsts projektos. Tāpat tiek domāts par eh, transnacionālu sadarbību, lai visa sistēma būtu daudz caurskatāmāka. Un vēl pēdējā doma. Mēs vēlamies projektu īstenot trijās pakāpēs. Trīs Eiropas Savienības dalību valstīs izglītība apmācība notiks divās Eiropas Savienības dalību valstīs, un pēc tam projekts tiks izmēģināts vienā ES valstī. Uh, 2012. gada aprīlī mēs šo sistēmu parādījām Vācijas Banku asociācijai, un, protams, mēs labprāt vēlētos ar to iepazīstināt arī citas dalību valstis varbūt tās patiešām varētu to izmantot eh, pašmājās, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Nākamajā attēlā jūs redzat eh, projekta mērķus. Es tos neatkārtošu, nav vairs palicis daudz laika šim nolūkam. Un, protams, gribu, lai kolēģi varētu piedalīties arī debatēs. Paldies par uzmanību. Ar eh, aver eh, presentado questo progetto, che come lei stesso ha. Paldies runātājiem par šo pārskatu un par to, ka viņš mums parādīja, cik svarīgs ir šis jautājums eh, ne, nu, ne tikai no Itālijas perspektīvas. Getkungs, jums vārds uzdodiet jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies diviem paneļrunātājiem. Un viņi mums ir devuši daudz vielas pārdomām. Manuprāt, eh, šī informācija mums būs ārkārtīgi noderīga. Tas būs eh, materiāls, ko mēs eh, varēsim izmantot arī savā turpmākajā darbā. Vēlos uz, uzdot jautājumu Bērtoka kungām. Kā jūs domājat no jūsu skatu punkta? Runājot par ES noteikumiem un tiesību aktiem, e, kādi ir vājie punkti e, nelegālo līdzekļu legalizācijas jomā. Tad kādi vājie punkti e, ši, šajā sistēmā no starptautiskā skatu punkta? Tad kādi ir trūkumi kā mēs varētu labāk eh, novērst eh, šos nelikumīgos procesus un kur mums vajadzētu eh, vairāk piestrādāt, kad runa ir par iefiltrēšanos un, un mafijas nelikumīgajām darbībām. Otrs jautājums pretās ikungam. Mēs esam no vienas tās pašas valsts, um, vēlos jums pateikties par uh, šo prezentāciju. Manuprāt, uh, tā ir, uh, šim projektam ir sevišķi liela nozīme mūsu valstī un ir ārkārtīgi patīkami redzēt, ka šādi eksperimenti notiek um, mūsu valstī, un jūs mums esat um, sniedzis ļoti lielisku piemēru tām kā ir iespējams eh, strādāt un sadarboties. Jūs runājāt par statotisko un nacionālo sadarbību eh, publisko iepirkumu jomā. Piemontas reģionā ir, tiek iztenot lieli projekti, piemēram, TAV, eh, dzelzceļa līnija, kas aptver eh, Piemontes reģionu. Tad te ir runa par eh, ātru vilcieniem. Eh, šie vilcieni un šā dzelzceļu sistēma tiks izveidota šajā reģionā. Diemžēl arī te iespējams, iespējams mafijas iejaukšanās es ļoti gribētu ticēt tām, ka Pjemontas atbildīgās iestādes, e, reģionālās, vietējās, nacionālās iestādes e, ņems vērā, e, ņems vērā briesmas, kas pastāv šajā reģionā un attiecīgi rīkosies. Paldies. Sondegārda kungs, lūdzu. Paldies. Paldies uh, mūsu abiem viesiem par viņu uzstāšanos, un man tagad ir vārds, jautājums Ratāzikungam. Vai šī sistēma ir izmantota arī saistībā ar akvilas uh, atjaunošanas darbiem pēc zemestrīces? Un vai šāda sistēma varētu tikt izmantota šādās situācijās. Piemēram, ja valdība aptur uh, līgumu izpildi, vismaz tā esmu dzirdējis par akvilas uh, gadījumu, bija spēkā noteikumi par apaks uzņēmējiem, kuri nedrīkstēja uh, uzturēt kontaktus ar mafiju, bet Akvils gadījumā šo noteikumu īstenošana tika iesaldēta. Un uh, man ir jautājums, vai uh, varēja, tik, ņe, varēja ņemt vērā Akvils situāciju. Un tagad vēlers kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir uh, katram referentam divi jautājumi. Tāzī kungs runāja par eh, banku, eh, par to, ko jūs piedēvējat eh, Vācijas banku asociācijai, vai viņi bija entuziastiski noskaņoti. Tālāk jūs teicāt, ka jūs piedalījāties izmeklēšanās Kalabrijā un Pompejos. Kā jūs saņemat šādas prasības, vai pašvaldības vēlas, lai jūs izmeklējat kādu lietu, vai jums to palūdz, piemēram, no Briseles puses, vai arī dalība valsts valdība? Uh, Itālijā. Tātad, kurš uh, jums sniedz šādu uzdevumu? Es gribēju to vienkārši pārbaudīt. Tālāk, ja mēs runājam par lieliem projektiem, vai jūs esat skeptiski noskaņot, ja, piemēram, notiek liela vilcināšanās pirms uh, projektam tiek uh, pielikts punkts? Jā, es esmu iepazīstināta arī ar dažiem gadījumiem Vācijā, kas man varētu radīt zināmas aizdomas. Bertok kungs, jūs uh, ļoti skaidri mums atspoguļojāt. kāds ir, eh, kāds ir caurskatāmības problēmas eh, valsts pasūtījuma jomā, bet jūs zinat, ka mēs vēlamies arī pieņemt direktīvu par uh, valsts pasūtījumu, lai arī MVU varētu piedalīties šajos konkursos. Vai šeit nevarētu rasties kaut kādas pretrunas, ja mēs, piemēram, vienkāršosim procedūras, tad vienkāršošana nevienmēr ir saistīta ar caurskatāmību automātiski. Uh, Un, ja, piemēram, eh, tiks samazināts šis slieksnis, eh, vai tas neradīs papildus risku? Vai jums šķiet, ka tas varētu būt nepārdomāti, tieši domājot par jūsu ikdienas darbu? Uh, Un pēdējais jautājums, vai jums ir, uh, piemēram, apgūta pieredze salīdzinājumā ar lieliem un ļoti maziem projektiem? Ir taču milzīgi projekti, kur ir piesaistīti miljoniem eiro vai pat vairāk, un tad tālāk mazi projekti, vai arī uh, uz tiem attiecas korupcijas draudi, vai īstenībā tā ir tāda pelēkā zona? Paldies! Grazie, adesso facoltà l'onorevole Schmidt. Paldies, Ole Schmidts. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums Bertok kungam. Ja situācija ir tik uh, nedroša saistībā ar valsts iepirkumiem, varbūt vajadzētu samazināt to apjomu, vai arī varbūt uh, vienkārši slēgt tiešus līgumus. Tas varbūt nav, nav jūsu izdarītais secinājums, bet varbūt jūs varētu nedaudz par to vairāk parunāt. Un tagad jautājums Fratāzikungam. Man ir tāds vispārīgs jautājums, vai Itālijā visi ir noziedznieki. Ja izsludina valsts pasūtījumu konkursu un ja tajā piesakās, tad eh, jau jābūt aizdomās turētai personai. Mani nedaudz eh, interesē godīguma jautājums. Ja jūs tā kā dodat mājienu, ka vismaz attiecībā uz visiem lielākajiem valsts pasūtījumu projektiem uh, Mm, tad visos tajos ir iesaistīta mafija. Vai tad tiešām situācija ir tik slikta Itālijā? Paldies. Vispirms došu vārdu tagad mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt, bet man ir jautājums Bertok kungam runājot par atklātību, viņš teica, ka tas ir uh, galvenais uh, korupcijas ienaidnieks. Atklāšana ir mm, galvenais uh, korupcijas ienaidnieks, bet uh, uh, ko domā pilsoņi par atklātību? Kāda ir pilsoņu loma? vienmēr eh, rodas jautājumi, kāda tad ir situācija. Un tagad es gribēju arī jautāt Fratasī kungam, turpinot eh, Šmita kunga un eh, Bertocī kunga iepriekš teikto. Jā, jūs šeit pieminējāt TAF ātrgaitas vilciena projektu pie Montas reģionā, bet ir arī citi piemēri bijuši pagātnē. Piemēram, tilts pār Messīnas jūras šaurumu, kas savieno Itāliju un Sicīliju. Šis projekts tika izvērtēts uh, tika izvērtēta e-, ekoloģiskā ietekme šiem projektam. Un Kalabrijas un Sicīlijas uh, pret mafijas organizācijas jau ir uh, aktīvi iesaistījušās, un uh, ir skaidrs, ka ir uh, ciešas saiknes uh, starp Itālijas mafiju, uh, Eh, kas jau bija panākusi vienošanos par, eh, par eh, šā projekta īstenošanu ar citu valstu mafiozajām struktūrām, kā, piemēram, notika konsultācijas ar Japāņu inženieriem par šā projekta īstenošanas iespējām, ņemot vērā Japāņu pieredzi šai jomā vārdu sakot, eh, jau tajā brīdī, kad sāk runāt par tādu mēroga projektiem kā Mesinas projekts, eh, jau mafija pasaules otrā malā sāk par to interesēties, pat Japānā. Jā, šie lielie projekti, kuri pārsniedz noteiktu finansējuma līmeni, eh, nu, patiesībā pirmkārt piesaista noziedznieku interesi. Un pat uh, notiek tāda kā sacensība viņu starpā, uh, kurš ātrāk iesaistīsies šādās, šādu projektu īstenošanā. Un uh, palūkojoties uh, pagātnē arī patiesībā uh, būtu jāizvērtē uh, šādu projektu īstenošana un kāda ir situācija bijusi pašvaldībās, kur prefekti ir ļoti interesējušies par šādām lietām. Jāsaka, situācija Itālijā ir pilnīgi traģiska. Bosolīno kundze. Es uh, negribēju runāt neko sliktu par Itāliju bet uh, jāsaka, organizētās noziedzības jomā mēs esam tiešām lieli grēcinieki, bet no otras puses mums ļoti veiksmīgi arī apkarojam mafiju un izmeklējam šādus noziegumus. Paldies, uh, Borsalīno kundzei, saka priekšsēdētāji, jā. Ja Šajā komitejā mūsu uzdevums nav rādīt ar pirkstu uz vainīgajiem un kādu kaunināt. Bet eh, es arī gribēju norādīt, ka organizācijas, kas cīnās pret organizēto noziedzību un mafiju, ļoti veiksmīgi darbojas gan Itālijā, gan arī šeit eh, Briselē. Bet mēs nedrīkstam nekad aizmirst par mafiju, mafija zeļ un plaukst tad, kad sabiedrība ir iecietīga pret mafiju. Un tas mums jāpatur prātā, domājot par to, kā uh, rīkoties. Kad mēs uzklausījām Vācijas muitas administrācijas pārstāvu, viņš norādīja, ka ka uh, Vācijā nedarbojas tādas plašas uh, mafijos struktūras, bet ir uh, atsevišķi gadījumi, piemēram, uh, Duisburgas lieta vai arī jāsaka, ka mafija tomēr aktīvi darbojas arī Vācijā un tā ir liela ekonomiska ietekme. Tas nozīmē, ka ir dažādi pētījumi, kas sniedz atšķirīgus rezultātus. Vārds Bertaka kungam. Paldies! Tas parāda ne tikai to, cik svarīga, bet arī cik aizraujoša šī tēma ir. Sākšu ar pirmo jautājumu. Kādas, kādi ir vājie punkti? Trūkumi. Un uh, iespējams, ka mana atbilde jums uh, šķitīs pārsteidzoša, un te ir runa par profesionalizāciju. Uh, lielākajā daļā valstu publiskie iepirkumi pat netiek uzskatīti par profesiju. Tas nozīmē, ka no vienas puses ir 20 līdz 25% no IKP, tad tas iepirkuma tirgus ir mm, šāds īpatsvars no kopējā tirgus, un tas ietekmē gan pub, publisko, gan privāto sektoru, un otras puses ir administratori un birokrāti, kuri nav gatavi šajā situācijā atbilstoši rīkoties. Tātad ir jābūt, jābūt kapacitātei un noteikti veida attiecībām starp visām iesaistītajām pusēm, lai saprastu, lai saprastu izdevumu potenciālu. Uh, un arī jābūt skaidrām uh, politikas nostādnēm, mērķiem. Uh, nu, piemēram, piemēram, uh, ja projekts ir paredzēts maziem vidējiem uzņēmumiem, tad kā to labāk izdarīt? Otrais jautājums Eh, pār ārkārtas iepirkumiem. Eiropa un Eiropas valstis šķiet nav sagatavotas ārkārtas iepirkumiem un šādām situācijām. Un tas pats attiecas arī uz Japānu un vairākām citām valstīm. Tomēr, eh, piemēram, ASV vai Kanādā mēs varētu, eh, mēs varam redzam piemērus, kad administratīvais process ir tiešām pārdomāts, ir sagatavoti sagatavotas līgumu veidnes, paraugi un eh, pakalpojumu sniedzēji var, eh, sniedzējs uzreiz var mobilizēt un var uzreiz apzināt, kādas tad varētu būt cenas, par kādām viņi varētu, piemēram, zemestrīces gadījumā eh, sniegt savus pakalpojumus un palīdzību. Šajā, šādā ziņā Eiropa ir daudz mazāk sagatavota. Trešais jautājums ir vienkāršošana, par vienkāršošanu. Uh, Eh, un jo sevišķi attiecībā uz MVU. Eh, iepriekš es darbojos premjerministra birojā, un es atbildēju par uh, E, publiskajām reformām, um, vienkāršošanu un kā varētu šo jomu vienkāršot un padarīt uh, e, pieejamāku uh, e, pilsoņiem. Vēlos uzsvērt, ka es pilnībā to atbalstu. Tomēr realitāte ir tāda, um, realitāte ir ārkārtīgi sarežģīta. Piemēram, pārskatāmība. Jā, pārskatāmība mūsdienās, eh, jā, eh, tiek nodrošināta, piemēram, caur elektronisko portālu, eh, startnie, startniecību, sazinoties, apmainoties ar informāciju, teiksim, pakalpojumu sniedzējiem. šodi, šobrīd ehm, šī reakcija un komunikācija ir daudz izsmalcinātāka un tehnoloģiski sarežģītāka. Tomēr šī, tā, š, šo, līdzek, šo komunikācijas līdzekļu ietekme ir atkarīga no līgumu vispārējās, vispārējā modeļa. Un te ir jātiecas uz cenu samazināšanu, un tam ir konkrēta ietekme uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo konkurence ir ārkārtīgi sīva. Piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi ļoti bieži nespēja sacensties vidējā vai ilgā termiņā ar lielākiem uzņēmumiem. Tad vēlreiz pārskatāmība ir ārkārtīgi laba attiecībā uz izdevumiem, budžeta eh, izpildi tomēr. No otras puses tam var būt tādas ļoti fatālas sekas eh, atsevišķiem eh, ekonomiskā procesa dalībniekiem. Es atceros, kad mēs eh, runājām par Eiropas vienoto tirgu, tad mēs parasti vairāk runājām par lielajiem spēlētājiem. Vai eh, tas attiecas arī uz publisko iepirkumu sfēru? Nē, nepastāv vienotā tirgus publiskā iepirkuma jomā Eiropas līmenī. Pārobežu iepirkumi E, parasti sastāda 2 līdz 3 procentus no kopējā vienotā tirgus svērtības, kas nav patiesībā vienotais tirgus. Kaut vai salīdzinot ar ASV, Savienotajās valstīs ārvalstu piegādātāji, piegādātāji līpatsvars ir aptuveni 10-12 procenti. E, nemaz nerunājot par e, iepirkumu konkursiem, kas notiek starp dažādiem štatiem vai, piemēram, eh, starp, piemēram Kanā, ar Kanādu un Meksiku. Tātad, kā redzat, potenciāls iepirkumu tirgumu ir daudz augstāks, nekā mēs eh, to šobrīd izmantojam. Un, protams, ka mums jāņem vērā arī riski. Atkarībā no iepirkuma rakstura un eh, līguma vērtības tipoloģija atšķiras. Ja runa pār nelieliem iepirkumiem, tad eh, tas vairāk saistīts ar līgumu pārvaldību, pārrunām, maksājumiem. Ja runēju par lielākiem iepirkumiem, par liela mēroga projektiem, tad eh, te vairāk eh, ir runa par vajadzību definīciju, jo tas noteiks, kurš, kurš varēs konkurēt, kurš būs tiesīgs uh, pretendēt uz eh, pakalpojumu sniegšanu. Un tad te, te eh, iespējamo pakalpojumu sniedzēju grupas būs šaurākas. Paldies! Paldies! Atbildēšu uz man uzdotajiem jautājumiem. Sāksim, sākšu ar Margēcijo kungu. Šeit būtu ļoti noderīgi eh, panalizēt šādus datus, piemēram, jautājumā par Lakvila, eh, kā arī Vailes kundzes eh, tēmu. Proti, kurš izlēmj, kuru kuri publiskie iepirkumi, ja projekti tiks pakļauti kapačī monitoringa sistēmai. Ja es pareizi sapratu šo jautājumu, ļaujiet man konkretizēt. Eh, lielo, eh, lielu publisku iepirkumu līgumi eh, tiek pārbaudīti ar kapačī projektā palīdzību, un tas joprojām ir eksperiments valdība ir izveidojusi ministrija īpašu komiteju, kas izvērtē lielākos iepirkumu projektus un izlem, kurus vajadzētu uzraudzīt, jeb iekļaut eh, šajā uzraudzības sistēmā. Šis projekts eh, š, eh, tiek izmantots arī ātrvilciena sistēmas ieviešanas gadījumā. Un e, šeit lēmums bija labvēlīgs. E, nebija šai gadījumā ar pašu projektu nebija vajadzības attiecināt uz e, citiem publisko iepirkumu līgumiem. Tas tika izmantots tikai konkrētajam ātrvilcienu projektam. Tas netika izmantots Lakvilas gadījumā, jo projekts vēl atradās attīstības stadijā. Tas, protams, nenozīmē, ka netika veiktas nekādas pārbaudes, tā skaitā finanšu pārbaudes. Eh, runa tomēr ir par, eh, par valsts naudu. Eh, tika sekots līdzi tām, lai netiktu iesa, ne, neiesaistītos mafijas grupas un um, lai cilvēki neizmantot valsts naudu, piemēram, privātu mājokļu būvēšanai. Publisko iepirkumu līgumi uh, līgumos nav pieļaujams eh, valsts naudas izmantošana eh, privātiem mērķiem, un te ir jāizmanto konkrēta aizsarga mehānismi, lai, eh, privāt, lai valsts nauda nonāktu mafijas vai noziedznieku rokās. Un tas arī, atbild, tas arī sniedz atbildes Vailers kundzes jautājumu, kurš tad izlemj, kuri projekti tiks monitorēti, uzraudzīti ar e, šī projekta starpniecību. Nu, to izlem šī konkrētā ministrijas komiteja. Es ceru, ka drīzumā e, interesi no Vācijas puses par šo projektu būs daudz lielāka, un tad nu, mums būs iespējama sadarbība. Vācija, Spānija un Niderlanda ir Eiropas valstis ar uh, līdzīgu tiesisko sistēmu un instrumentiem. Un ar šīm valstīm mēs, šajās valstīs mēs ļoti viegli varētu piemērot un uh, īstenot mūsu projektu. Tagad Šmita kungs, atbildot uz jūsu jautājumu mēs cenšamies novērst eh, noziedzīgu iefiltrēšanos, un tas, protams, raksturīgs eh, visu eh, attīstīto valstu ekonomikām. Protams, ka neviens nav pasargāts no šāda konkrēta riska, un Tas eh, var nozīmēt, piemēram, korumpētus ierēģņus, bal baltās kaklaklītes, kas sadarbojas ar noziedzniekiem, kā arī noziedznieku, no, nozied, no, noz, noziedzīgu nodarījumu finansēšanu. Eh, kā Boslīna kundze un Alfāna kundze jau teica, Itālijā, Itālija ir valsts, kas ir organizētās, organizētās noziedzības eh, mājoklis, jeb šūpulis vairākos reģionos, un tas nozīmē, ka Itālijā šis risks, risks varētu būt augstāks. Tomēr globālajā ekonomikā šāds risks attiecas uz jebkuru valsti, uz visu ekonomiku kopumā, un tāpēc te nevarētu teikt, eh, ka mūsu valstī tas ir smagāk nekā citur. Tad šis projekts eh, būtu labvēlīgs jebkuram, jebkurai valstī un ekonomiskai vienībai. Paldies! Eh, paldies Betika kungam un Fatāci kungam par to, ka uzstājāties eh, šo svarīgo tēmu. Ja jums ir vēl kaut kas cits eh, piebilstams vai jums ir kādi ieteikumi, tad jūs to, tos varat nosūtīt sekretariātam. Nākamā sanāksme būs 15. oktobrī. Tie, kuri nedrīkst palikt uz koordinatoru sanāksmi, lūdzu pametiet zāli. Koordinatori Koordinatoru sanāks notiks īsumā, pēc īsa brīža.